Right, um... Labi, sāksim darbu. Kvorums ir klāt, tad varam sākt komitejas sanāksme. Un pirmais darba kārtības jautājums ir darba kārtības pieņemšana. Nu, es ceru, ka nevienam nav iebildumu, darba kārtība ir pieņemta. Daži priekšsēdētājs paziņojumi būs arī. Pirmkārt, par neformālu ekofinu sanāksmi Nikosijā Man bija iespēja piedalīties kā komitejas priekšsēdētāja. Un jūs noteikti zināt, ka viņi regulāri man arī ielūdz. Un tika runāts par budžeta krīzi un par banku jautājumiem. Un mans pienākums bija sniegt informāciju no parlamentiem attiecībā uz uh, banku apvienībām un ēnu banku pakalpojumiem un tad es varēšu sniegt informāciju par to, par trialogiem. Par CRA 3, 13. septembrī ir 13. ir nākamais trialogs, un arī tur tika diskutēts par eh, šiem jautājumiem. Pirmie divi jautājumi ir izskatīti, un ir paredzēts, ka komisija nāks klajā ar uh, jauno priekšlikumu līdz šīs nedēļas beigām, un būs arī uh, dokuments par uh, Uh, pienākumiem pār statistisko programmu līdz 2017. gadam. Pirmais trialogs notika Edvarda Seklūnas vadībā, viņš ir arī mūsu referents. Un likumdošanas dāra tika izskatīta un varējām vienoties par vairākiem jautājumiem, daži joprojām nav atrisināti. Un ir paredzēts pielikumu izskatīt citā trialogā, kas visticamāk notiks oktobra sākumā par CRD 4, CRA ir paredzēts turpināt sarunās septembrī. Bija divi kompromisa priekšlikumi arī par korporatīviem banku pakalpojumiem, bet pagaidām progress ir diezgan niecīgs. Iepriekšējā trialogā septembra sākumā dialogu uh, del, eh, trialoga delegācija vadītāji teica, ka viņi nav apmierināti ar uh, notikumu gaitu, tīpaši attiecībā uz startautiskajām apņemšanās, kas saist, būs saistoši 13. gadā. Es arī vēlos teikt, ka bija arī komentāri no pārējām divām institūcijām, un viņi saka, ka jā, pagaidām šobrīd ir lēns progress, un viņi teica, ka tas ir parlaments, kas ir vainīgs pie tā, bet tā tas īstenībā nav. Mums nav pilnvarojuma no pārējiem divām pusēm trialogā. Un tas savukārt nozīmē, ka viņi vēl nav uh, sagatavojuši savu sarunu mandātu, un tad mēs nekur nevaram virzīties uz priekšu. Trešais dialogs 18. septembrī par uh, divu pakotni un tika runāts par, trīs, par abām regulām, m, mm, pa punktiem. Ir panāk zināms progress, bet joprojām vairāki aspekti nav atrisināti, tad to mēs darīsim turpmākajos mēnešos. 25. septembrī būs nākamais trialogs no 3 līdz uh, 6.30. Par omnibusu 2 bija vakardien 9. trialogs un uh, Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, ka ir nepieciešams izvērtēt ilgtermiņā garantiju pakotni un paredzēts to pārbaudīt ex ante. Mēs lūdzām, lai būtu tehnisks izvērtējums un ziņojums būs pieejams tikai martā nākamgad, un tas nozīmē, ka sarunas varēsim turpināt tikai tad. Komisija nāks klajā ar rakstisku ziņojumu par Uh, šī priekšlikuma sekām, respektīvi runājot par ex ante novērtējumu un par attiecīgo uh, termiņa atlikumu. Tātad mēs uh, saņemsim aktuālu informāciju uzreiz, kad visi šie jautājumi tiks izskatīti. Uh, man ir arī paziņojums par 15 un 16 punktu. Mēs izskatīsim tos citā kārtībā, respektīvi vispirms 16, tad 15, uh, jo ir nepieciešams vēlāk izskatīt uh, direktīvu par tirgus ļaunprātīgo izmantošanu. Okay, so we're going... Labi. Tād krimināla sankcijas, iekšējas informācijas, ļaunprātīgās izmantošana un tirgus manipulācija gadījumā, tad šo jautājumu mēs izskatosim, izskatīsim pirms virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību. Tad apmainām vietām. Ja nevienam nav iebildumu, Lūdzu, Langera kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Man ir jautājums. Kad ir paredzēta īpaša maršas uzklausīšana? O, man austiņa nav, saka priekšsarētāji. Jā, wir müssen immer Englisch sprechen. Nu, sanāk, ka jārunā angliski, saka Langer kungs. Könnte mal Sprachkurs machen. Französisch oder Deutsch. Okay. Okay, sorry. Okay. Uh. Man ir jautājums. Kāda ir paredzēta IFMARŠ uh, uzklausīšana? Jo mēs esam saņēmuši tikai vienu priekšlikumu un nebija iespēja uzklausīt kādu citu pusi, un tad jautājums ir, uh, kāda ir paredzēta šo izskatīt? Um, to which proposal are you referring? Par kā tieši priekšlikumu mēs tagad runājam? Gauzesa kunga priekšlikumu uzklausīšanā īfmērš. Kad notiks šī uzklausīšana, kad tā ir paredzēta, kā šobrīd notiek ar plānošanas darbiem. Priekšsēdētāji, jā, paldies, es jums sniegšu tagad informāciju. Uh, jūs zināt, ka man bija tikšanās ar Žanklodu Junkeru iepriekšējā nedēļā otrdien, un es sniedzu informāciju par šo tikšanos koordinatoriem. Un pēc tam Un, ja es pareizi saprotu, parlamentu vadītājs tikās ar Eirogrupas vadītāju, un tika runāts arī par šiem jautājumiem, un priekšredētajā konferencē arī tika izrunāts. Tātad, ja vien man ir precīza informācija, tad ir šobrīd notiek sarunas starp prezidentu Šulcu un Eirogrupas prezidentu. Pagaidām man nav informācijas no parlamenta prezidenta par šiem jautājumiem. Nikosijā par to tika runāts, tas bija Žanklots Junkars, kas, Junkars, kas uzrunāja šo jautājumu, viņš teica, ka viņš gaida kādu ziņu. Es uzdevu jautājumu sekretariātām, tātad šobrīd, cik es man ir zināms, progress vēl nav panākts, tad nav rezultāta, un arī komitejas nostāja nav mainījusies kopš iepriekšējās nedēļas otrdienas, kad koordinatoru sanāksmē šis jautājums tika izskatīts. Tā kā lielāka daļa koordinatoru vai tad koordinatoru vairākums saka, ka viņi ir apmierināti, kas šobrīd ir diezgan sarežģīti, jo mums īstenībā trūkst informācijas Un tad mēs attiecībā uz uzklausīšanas sarīkošanu. Es vienmēr esmu teikusi, jā, varam vienoties, tad mēs varam balsot oktobrī. Šobrīd pagaidu risinājums sekretariāts mums teica, ka varētu arī 26. septembrī par to jautājumu runāt. Tātad tas ir kā šobrīd ir, bet es jums varu arī teikt, ka oficiāli vēl nav saņemta atbilde ne no viena pēc tam, kad notika tikšanās ar Žanu Klodu Junkeru iepriekšējā nedēļā otrdien. Paldies! Paldies, priekšsēdā! Paldies! Priekšsēdētājs kundze, es vēlos apstiprināt, ka taut, no tautas grupas par iesaistīties puses. Mums šķiet nepieciešami sievietes iekļaut atlases procedūrās. Tagad um, nepieciešamās procedūras tika uzsāktas, un mēs runājam par nolīgumu finalizēšanu starp iestādēm bet tam nevajadzētu meržkunga uzklausīšanu bremzēt, kas ir paredzēta normālas procedūras ietvaros. Atgādinu 283. Eh, pants līguma nosaka, ka padomē mums ierosina vārdu un mēs par to izsakāmies. Un es jau teicu koordinatoriem, iekšējās eh, procedūras ņem vērā uh, dzimumu līdzsvaru. Un tas arī ļoti svarīgi. Un šādi, šādā garā mums jāpiemēro līguma panti. Nu, no līdz ar to nevajadzētu raidīt nepareizu signālu no Eiropas parlamenta puses nevajadzētu, lai domātu, ka mēs vilcināmies pieņemt pareizu lēmumu. Tāpēc es uzskatu, ka 26. septembrī mums šī uzklausīšana jānotur, kā paredzēts. Tikai to gribēju teikt un gribēju, lai pareizi tiktu saprasta mana pozīcija. Paldies! Indeed, I have made it quite clear when asked by media. Jā, paldies. Es uh, domāju, ka es biju pietiekami skaidri paudus arī šo pozīciju un uh, Es domāju, ka viss ir pareizi saprasts. Bet pagaidām nav nekādas izmaiņas notikušas no citu koordinātoru puses. Astrīda, es domāju, ka mums nav vajadzīgs citas debats. Ja jums ir īsts komentārs, tad es to pieņemšu, Astrīda. Jūs mājāt? Jā, priekšsēdētāji. Jūs teicāt, ka, ka šī uzklausīšana varētu notikt tad, ja lietas tā teikt tiks noregulētas. Tā es dzirdēju, vismaz franču valodas tulkojumā. Vai jūs varētu pateikt par kādām lietām te ir runa, tātad kādas lietas te būtu jānoregulē. Are... Kā jau es norādīju, mēs gaidam kaut kādu komunikācijas apmaiņu, vēl saraksti un uh, jautājums par dzimumu vienlīdzību tika pārunāts. Tātad, kā es teicu, jautājums eh, tika pārunāts Eirogrupā Nikosijā par eh, dzimumu līdztiesību un Eirogrupas priekšsēdētājs tai laikā, manuprāt, vēlējās turpināt kaut kādu komunikācijas procesu un eh, es saprotu, ka tas tagad notiks ar parlamenta priekšsēdētāju, kurš te ir iesaistījies procesā. Kad mēs pārunājām jautājumu ar koordinatoriem, bija viedokļu dažādība par to, kāds būs nākošais solis varētu būt kaut kāda vienošanās, kā dzimuma līdztiesības jautājums Eiropas institūcijās kā tādās tiktu izcelts, jo Eiropas centrālā banka nav vienīgā institūcija, kur šobrīd varbūt tas nav īsti labi ievērots, un zināmā mērā to varētu saukt arī par tādu kā ceļu karti dzimuma līdztiesības nodrošināšanai. Tāpat arī Vēlamies, lai šo procedūru varētu atkal atvērt ar jaunas nominācijas palīdzību, kaut gan to Eirogrupas priekšsēdētājs noraidīja runāja, sarunā ar mani. Un teica, ka procedūras līdz šim ir notikušas atbilstoši līgumam, tā ka lieta ir tāda, ka šobrīd viņiem ir jānāk ar kaut kādiem soļiem, ar kaut kādu rīcību mūsu virzienā, un es cerēju, ka Es saņemšu kaut kādu reakciju šonadēļ, ja ne tieši, tad varbūt no parlamenta priekšsēdētāja, bet, kā jau es teicu, tagad parlamenta priekšsādātām iesaistoties, es vienkārši gaidu kaut kādu informāciju atnāks līdz manīm. Mēs šobrīd esam tādā statiskā stāvoklī, un es pat nevaru šobrīd griezties pie koordinatoriem un teikt, šāds ir oficiālais rezultāts, vai mēs tagad varam virzīties uz priekšu. Mums būs oktobra plenāra sēde, varbūt uz to vajadzētu tā provizoriski raudzīties, domājot par to, vai mēs panāksim šo nozīmēšanu amatā šajā ciklā, jo, kā mēs zinām, plenāra sēdē, protams, notiek beidzamā balsošana, un tas, protams, ir plenāra sēdes jautājums. Vairāk es neko nevaru pateikt, tas šobrīd ir viss, ko es zinu. Right, thank you very much. Labi, paldies. Virzīsimies tagad tālāk. Es apsolu, ka es informēšu koordinātors un pārējos, ja man būs kāda jauna informācija. Tagad es sēdes vadīšanu nodošu Teodoram. Domāju, ka viņš to vadīs apmēram līdz 11.30, jo, kā jūs iespējams zinat, man ir dažas citas lietas, kas man šai laikā ir jādara. I'm giving now the floor. Un tagad vārds eh, presēdo kungam. Mēs izskatīsim gadskārtējo ziņojumu par Eiropas Savienības konkurences politiku. Muchas gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsādātāji. Eh, komisija ir publicējusi šo ziņojumu maija beigās. Ziņojums tika prezentēts šajā komitejā, un es 17. Eh, jūnijā nācu klajā ar savu ziņojumu projektu. Un, jā, tā kā jautājums ir, ir, ir mans dosie, tad es gribētu šeit uh, sniegt tādas sākotnējas domas. Tātad ziņojums ir par konkurences politiku, kā jau nosaka pats virsraksts, un šī ir pirmā reize, kā kad šāda lieta notiek, jo komisija, kā jūs redzat, ir tēma nedaudz mainījusi. Agrāk komisija ziņojumā vienkārši uzskaitīja galvenos konkurences politikas uh, aspektus, tātad uh, pretmonopolu politiku, tirgus pozīcijas ļaunprātīga izmantošana un uh, valsts atbalsts, tāpat arī koncentrācijas nepieļaušana un novēršana tirgu. Tātad tās bija konkurences politikas galvenās jomas, bet tagad Tas viss ietilps darba dokumentā, kas ir pievienot ziņojumam. Pats ziņojums ir tagad tematiski sadalīts, un tur ir aplūkots, kā konkurences politika dod savu ieguldījumu, lai risinātu galvenās problēmas uzdevums, kas pastāv Eiropas Savienībā. Mēs esam par šādu ziņojumu struktūru, jo mūsu komiteja pēdējos gados komisijai tādu lūgumu arī tika izteikusi, lai mainītos uh, šī tematiskā struktūra. Un pirmo reizi jāsaka, šī tematiskā struktūra tik tiešām ir tāda, kas ņem vērā tos jautājumus, tos lūgumus, kur izteicis Eiropas parlaments. Un tas mums labāk ļauj izskatīt prioritātes un mērķus, un mēs varam redzēt, kā mēs labāk varam strādāt, lai sasniegtu šos mērķus. Tālāk aplūkojot šo ziņojumu, var redzēt, ka ir norādīts, ka konkurences politika ir ne tikai sektorāla dimensija, tā ir svarīga arī savu mērķu izteiksmē, jo šie mērķi ir uh, jāievieš, jāīsteno visās Eiropas Savienības politikas jomās, un mēs cenšamies nodrošināt, lai attiecīgi visas iniciatīvas tiktu iesniegtas komisijā dažādos sektoros. Tātad, kā es teicu, ziņojumi ir vairākas jomas, ir aplūkots tas, kā konkurence uh, palīdz nu, cīnīties pret krīzi. Šis jau ir piektais krīzes gads, un krīze, jāsaka, arvien skaidrāk ieskicējas Eiropas Savienībā. Mēs, protams, visi zinām, par ko te ir runa. Un ziņojumā ir apskatīts, kā atbalstīt konkurenci un nodarbinātību. Un vēl viens aspekts šajā ziņojumā ir vispārējais ekonomiskās intereses un pienākumi Eiropas Savienībā. Ceturtajā ziņojuma aspektā ir aplūkots, kā veicināt patērētāju labklājību. Un te mēs detalizētāk aplūkojam uh, tādu ļoti svarīgu jautājumu pārtiks uh, sektoru. Un attiecīgi tiek pausts idejas, ka jāsaista konkurences politika ar leģitimitāti. Tātad šādi ir galvenie aspekti ziņojumā. Runājot par krīzi. Joprojām turpinās debats par to, vai un uh, kādā veidā konkurences politika varētu tikt, uh, tā teikt, padarīt par mazāk svarīgu krīzes apstākļos. Tas, kas notiek pēdējos gados, parāda, kā konkurences politika ir palīdzējusi tikt galā ar krīzi. Konkurences politika ir uh, Eiropas Savienības kompetences uh, joma un Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešams veikt uh, uh, rīcību, tāpat arī valsts atbalsts schēma tika paplašināta, cenšoties nodrošināt labāku finanšu stabilitāti un novēršot fragmentāciju finanšu tirgos. Ir centieni stabilizēt uh, finanšu struktūras, kas ir bijis ārkārtīgi svarīgi, jo visā Eiropas Savienībā mēs um, piedzīvojam konkrēts gadījums, un šīs vadlīnijas mums palīdz risināt jautājumu Eiropas Savienības līmenī. Tātad konkurences politika mums tik tiešām ir ļāvusi labāk izmantot arī uh, publiskos resursus. Tālāk, kā tad ir ar bankām? Bankas kas ir saņēmušas valsts atbalstu, kas ir saņēmušas tiešo atbalstu. Tām ir jāpadara savu biznesu uzņēmē darbību tā dzīvot spējāk, dzīvot eh, ilgspējīgāka un, attiecīgi, tas atkal izdara savu ietekmes ekonomiku. ir bankas, kur joprojām nav šis līdzsvars uh, nodrošināts, un tas savukārt, protams, atkal rada ietekmi uz nodokļu maksātājiem, jo nodokļu maksātāji šeit tiek apdraudēti. Tātad šīs ir dažas uh, politikas jomas vai aspekti, kas šeit ir izklāstīti. Uh, šie aspekti noteikti mums būs jāpatur tālāk nākotnē attiecībā uz tām struktūrām, kas ir saņēmušas valsts palīdzību. Skaidri var redzēt, ka komisija cenšas arī īstenot savu politiku, pretmonopolu politiku, lai novērstu un nepieļautu koncentrāciju tirgos, nodrošinot, lai finanšu tirgi darbotos tādā līdzsvarotākā veidā. Tāpēc komisija, manuprāt, būtu jāatbalsta eh, atvasināto darījumu tirgū, tāpat arī kredītiskuma izmaiņas darījumu jomā un uh, Tāpat būtu jādarbojas arī maksājumu pakalpojumu jomā. Ir nepieciešams veikt arī tālāku izpēti, protams, šajās konkrētajās jomās tāpat laikā. Komisija ir ierosinājusi ļoti cieši uzraudzīt tos finanšu operators, eh, kam var būt ļoti liela ietekme uz uh, tirgus operatoriem. Īpaši atsauc šeit ir izdarīt uz uh, kredītveitinga aģentūrām. Komisija aicina turpināt veikt pasākumus attiecībā uz procentu likmju uh, stabilitāti. Laibor Euribor un citas lietas, par to mēs arī visu zinām. Tālāk, kā konkurences politika dod ieguldījumu izaugsmē? Galvenais secinājums šai ziņojumā ir tāds, ka konkurences politikai ir konkrēti jādod ieguldījums produktivitātes veicināšanā un lai veicinātu arī konkurētspēju globāli. Tātad, ko tas nozīmē? ir nepieciešams arī virzīties uz uh, 2020. Uh, gada stratēģijas mēģu sasniegšanu, un arī tur konkurences politikai jādod savus ieguldījumus, nodrošināt viedu izaugsmi. Nepieciešams tāpat pildīt arī digitālo darba kārtību un nodrošināt inovāciju ieviešanu. Kā to panākt? Ir nepieciešams uh, spēcīgs konkurences līmenis un skaidrs uh, nodalījums dažādām atbildības jomām, dažādām politikām. Tāpat jārūpējas par vidē draudzīgākām tehnoloģijām un tāpat it laikā jāsamazina CO2 emisijas un uh, tāpat uh, jāmazina tirgu svārstības. Stratēģija 2020 veicina piekļuvi tirgiem un uh, visiem pilsoņiem, kas ir ekonomiski spēlētāji kam ir ekonomisks intereses konkurences politikai, tāpēc jādod ieguldījums ekonomiskos procesos, lai varētu nodrošināt labis, labāku publisko līdzekļu tērēšanu, lai aizpildītu, tā teikt, iztrūkums uh, tirgos. Un, kā es teicu, konkurences politikai jādod savus ieguldījumus stratēģijas 2020 izpildē tālāk par vispārējais intereses pakalpojumiem. Mēs pavisam nesen uh, izskatījām parlamenta ziņojumu. Un vispārējais intereses pakalpojums ir jāaplūko tādā vienkāršākā veidā, konkrētā ietvarā. Un tādi pakalpojumi kā slimnīcas, piemēram, vecoļaužu aprūpas centri, slimnīcas, visi šādi vispārējais intereses pakalpojumi, kas ir zem zināmas liekšņa, tiem Tos nedrīkst pakļaut pārliecīgai uzraudzībai. Konkurences politikai ir jāvērš uzmanību uz tiem gadījumiem, tiem sektoriem, kas ir tādi būtiskāki. Tāpat laikā veselības apdrošināšana un farmaceitisko produktu politika. Tie ir ļoti būtiski sektori, tie ir konkurences jomā, konkurences regulēšanas jomā, pacienta tiesības un pretdiskriminācija. Šie aspekti noteikti ir ļoti būtiski. Un tā ir tāda ļoti jūtīga, delikāta joma pilsoņiem. Tāpēc šajā ziņā konkurences politika rūpējas par to, lai visi operatori pieturētos pie zināmiem kritērijiem. Runājot par patērētāju labklājību, mēs pēdējos gados esam pievērsuši lielu uzmanību pārtiks sektoram. Pārtiks sektorā pēdējos gados ir ļoti palielinājušās cenas, tas ir atkal Uh, ietekmēs inflāciju un tas ir ietekmēs savukārt uh, mājasaimniecības 14% ģimeņu ienākumu Eiropā ir nepieciešama pārtiks iegādēji. Un jauns ietvers kolektīvai līgumslēgšanai šajos sektoros ir nepieciešams un ražotāju asociācijām ir uh, jādarbojas tādā pro-konkurences jomā. Merkau. Eh, ustedes saben, había alguna comunicación que había detectado. Tāpat uh, ir bijis paziņojums par to, ka uh, šos cenu palielinājumus nedrīkst, uh, tā teikt, nodot tālāk patērētājiem. Arī tā ir joma, kur konkurences politikai jādarbojas. Tāpēc mums ir kompetento iestāžu tīkls, kurš arī darbojas šajā jomā, tīpaši piena produktu jomā un pamata pārtiks produktu jomā, kas šobrīd ir ļoti tāds sensitīvs un pakļauts cenu svārstībām. Tā tad ir nepieciešams nodrošināt leģitimitā, leģitimitāti un efektivitāti konkurences politikai. Un šeit leģitimitāte iet uh, roku rokā ar uh, parlamenta veikto. Parlamentam jābūt ļoti uh, uzmanīgam, lai noteiktās struktūras tiktu ievērotas un lai tiktu ievērotas arī parlamenta procedūras runājot par konkurenci. Jānodrošina, lai pilsoņtiesības tiktu ievērotas, viņu tiesības iesniegt sūdzības un tās izskatīt un tā tālāk. Tātad tas viss jāpatur prātā. Mums jānodrošina, lai būtu iespējams panākt vienošanos par pamat procedūrām, lai izvairotos no birokrātijas tā, lai visi būtu apmierināti, tāpat laikā sodiem ir jābūt preventīviem un pietiekamiem un adekvātiem, un šo sodu sekas nedrīkstētu būt kā kavēklis uzņēmumu uh, darbībai, kur cenšas izdzīvot šajos apstākļos. Nedrīkst radīt nevajadzīgu spriedzi. Uzņēmumiem ir jābūt atbildīgiem par savu rīcību, Mums jāraugās, kāds uh, ir uzņēmuma valžu atbildības līmenis. Konkurences politika, protams, neatrisinās kā tāda visas šīs problēmas, bet konkurences politika var, tā teikt, rūpēties par to, lai cilvēki būtu atbildīgi tajās jomās, kur viņiem tas ir jādara, un varam censties nodrošināt labu praksi dažādās politikas jomās. Tāpat ir nepieciešams strādāt ar sabiedrību individuālā un kolektīvā veidā. Raugoties uz ASV sistēmas trūkumiem, mums ir eh, arī jāraugās kā lietas notiek mūsu mājās, un komisijai ir jāsadarbojas ar kompetentajām iestādēm uh, Eiropas līmenī un uh, citām jurisdikcijām, lai nodrošinātu labāku konverģenci konkurences politikas jomā, jo mūsu tirgi kļūst arvien globālāki, un lai tirgi būtu efektīvi, nepieciešama labāka sadarbība starp atbildīgiem iestādēm. Ziņojuma beigās ir aicinājums izmantot resursus, lai nodrošinātu šīs politikas efektivitāti. ka šī politika ir uh, jāturpina izstrādāt tādā intensīvā un efektīvā veidā. Paldies uh, tiem, kas ir strādājuši darba grupā par konkurenci, un es domāju, ka šai ziņā es runāju visu pārējo vārdā, un uh, Gribu pateikties Ines Morgādo no sekretariāta un eh, kas veica tik tiešām ļoti pamatīgu darba daļu. Un eh, arī gribu sveikt Benu, kas uh, uzsāk savu darbu. Paldies presēdo kungam. Mēs tagad sāksim ar ēnu referentiem, jo mēs jau esam iekavējuši laiku. Tātad ēnu referentus un citus kolēģus ļūkšu izteikties pēc iespējas īsāk. Gunār kungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies par ziņojumu, paldies par eh, ieguldīto darbu. Es domāju, ka tagad eh, kopīgi ar eh, ziņotāju kungu un viņa kolēģi Ferba kungu mēs esam padarījuši konkurences politiku par instrumentu, lai mērītu Eiropas Savienības dzīvot. Uh, spēju, un tas ir ļoti būtiski šī brīža krīzes apstākļos. Jo vienmēr var uzdot sev jautājumu, vai mēs runājot par iekšējo tirgu esam izdarījuši pietiekami daudz. Un es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka neesam izdarījuši pietiekami daudz, jo ja mēs to būtu izdarījuši, tad mums vairs nebūtu ko darīt. Un tā būtu diezgan izmisīgs nākotnes redzējums, bet es gribu cerēt, ka mums vēl ir daudz darāmā. Es vēlos divas lietas uzsvert referentam teikt, jā. Pirmkārt, patārētāja perspektīva. Konkrētspēja ir vitāla no patērētāju perspektīvas. Referents uzsver pārtikas sektoru. Es vēlos papildināt Viss, ko varam teikt par pārtikas sektoru, var teikt atkārtots par visiem pārējiem Eiropas ekonomikas sektoriem. Tieši tādas pašas lietas, kuras referents izcēla, runājot par pārtiku. Tās pašas lietas ir tikpat relevantas citiem mūsu ekonomikas sektoriem. Tā kā tas ir labs vēstījums ne tikai par 14 Eiropas ekonomikas procentiem. Ja varam pieņemt lēmumus un, ja varam būt kreatīvi, runāsim par 100% mūsu ekonomikā. Un tāda mērķa mums jābūt. Tad ne mazāk un ne vairāk. Vairāk arī nav iespējams. 100% ir tas maksimums, ko var sasniegt. Nākamā lieta ir eh, Eiropas ekonomikas dinamiskums. Dažreiz mēs eh, aizmirstam ka konkurence nav vispirms eh, cīņa starp uzņēmumiem, bet eh, konkurence drīzāk runā par to, lai atvieglotu piekļuvi jaunām idejām, jauniem produktiem, jaunām iespējām. Un ja mums kaut kā pietrūkst e Eiropas ekonomikā, tad uh, Tā tiešām ir šī piekļuva idejas uzņēmumu darba vietas. Un šajā garā vēlos papildināt, ka gada ziņojums var kļūt par vienu no svarīgākiem instrumentiem komitejai un parlamentam, lai rīkotos, lai pilnveidotu iekšējo tirgu. Es domāju, ka arī komisija pie tā atgriezīsies. Uh, un uh, mums tas jāuzsver šī brīža ziņojumā. Mums jāuzsver priekšsādātāja kungs. Tur, kur mums ir konkurence un tur, kur tā darbojas, Eiropas ekonomika izskatās visai veselīgi. Mūsu problēmas nav konstatējamas jomās, kur ir konkurence. Mūsu problēmas, priekšsādātāja kungs, atrodas tur, kur konkurences pietrūkst. Mm, tas nav nekāds atvainojums. Neko nedarīt šajās jomās. Tāpēc uh, mums vajadzētu rīkoties ļoti aktīvi abās šajās dimensijās un prieks par referenta atvērtu nostāju. Pirmkārt, ir jāizskata jomas, ka pietrūkst konkurences likumdošanas dēļ. Galvenokārt likumdošanas robu dēļ nacionālā līmenī, kur nav bijis iespējams ieviest iekšējā tirgus likumdošanu attiecībā uz pakalpojumiem un tā tālāk. Es uzsvēru, ka esmu gatavs par to diskutēt, bet eh, mums arī jārunā par vispārējais nozīmes pakalpojumiem, jo šī ir Eiropas ekonomikas milzīga sastāvdaļa. Publiska atbildība šeit ir eh, palīdzēt patērētājiem, nevis uzņēmumiem. Piekļuve pakalpojumiem, ar to mēs palīdzēsim, bet runājot par operatoriem, viņam jāuzliek pienākums darīt visu patērētāju labā. Un šeit mums būtu mūsu ambīcijas jāpaplašina. Otrā lieta, kas mums jāuzsver lai strādātu pie šī ziņojuma leģitimitātes uzlabošanas. Mums jāsignalizē pilsoņiem, ka jomās, kur mums ir konkurence, mēs esam veiksmīgi. Bet um, atgādinu, ka konkurence ļauj panākt arī labākas darba vietas un vairāk darba vietu un labāku uzņēmēju darbību, kuru mums nebūs, ja nenodrošināsim attiecīgi konkurences līmeni. Šeit mūsu ambīcijas vajadzētu saskaņot iestāžu vidū. Un īpaši būtu jārunā par valsts palīdzības sniegšanu, uh, kritērijiem, nosacējumiem un, protams, konkurences uzlabošanu visās jomās, ieskaitot pārtiku. Un es domāju, ka varam izdarīt daudz kā laba, varam palīdzēt eh, pilsoņiem un varam pierādīt viņiem, cik svarīga ir konkurence. Un vajadzētu tiešām pierādīt viņiem, ka runa šeit nav tikai par savstarpējo uzņēmumu konkurenci, bet par daudz ko nu, lielāku. No Paldies. Nākamā runātāja. Paldies. Um, es vēlos pateikties um, referentam par uh, ziņojumu projektu. Mums būs grozījuma priekšlikumi, drīzāk, lai tekstu papildinātu, nevis grozītu. Bet man jau tagad ir daži komentāri par Eiropas komisijas ziņojumu kā tādu. Pirmkārt, par uh, kopēja lauksaimniecības un dzīvesaimniecības politika. Komisija savā ziņojumā raksta, ka šīs politikas, drīzāk šo politiku reformas, nav adekvātas ņemot vērā konkurences politiku. Komisija strādā kolēģijas uh, formā. Man interesē, kādas diskusijas notiek starp konkurences komisāru, uh, un lauksaimniecības zīsaimniecības politikas komisāru. Gunārs Humarks um, uh, runāja līdzīgi. Viņš teica, ka konkurences politika jāpiemēro visās jomās, ņemot vērā arī zīsaimniecību un lauksaimniecību. Es nezinu, vai mums tas būtu jāiekļauj ziņojumā, bet uh, vajadzētu atsaukties uh, uz tādu lietu kā Libor un Eh, Euribor manipulācijas. Manuprāt, notiks uzklausīšana vēlāk šomēnes. Bet būtu labi dzirdēt no komisijas, kas notiek, lai no tā izvairītos. Komisija pasludināja par jaunu instrumentu palaišanu, lai novērstu līdzīgus eh, starpgadījumus turpmāk, bet citi uzskata, ka komisijai jau ir instrumenti, lai cīnītos pret šo problēmu. Man interesē, kāpēc komisija neiejaucās agrāk. Nākamais punkts darba kārtībā būs par kārtēm un maksājumiem un MIFS aspektu. Šis jautājums eh, atkārtot tika apspriests palātā, un komisija tomēr nekad nav nākusi klājā ar iniciatīvām. Starplaika tiesā tika izskatītas vairākas lietas, un es nesaprotu, kāpēc komisija ļauj tiesām veidot politiku, nevēlas pat rīkoties un uh, ierosināt iniciatīvas. Vai komisija rīkosies tagad, gal galā, lai nodrošinātu taisnīgus spēles noteikumus, kā ar maksājumu veikšanu ar kartēm, internetu un mobiliem maksājumiem. Komisija mūs informēja par to, ka ņemot vērā izņēmumu noteikumus, tiek sniegta milzīga valsta palīdzība, un tas ir ļoti satraucoši. Es atceros tādu skaitļus, ka 40%, kas izskanēja. Nu, mums visiem vajadzētu ļoti satraukties par eh, tādām ziņām. Uh, Un tomēr mēs to nemaz neskatām. Man interesē, ko komisija par to teiks. Un runājot par um, kolektīvām um, tiesiskās aizsardzības uh, līdzekļiem un to izmantošanu, šeit būtu labi mums tomēr nonākt pie kopsaucēja. Komisija vēlas automātisku izņēmumu no uh, vispārējais transparences noteikumiem. Daži uzņēmumi, izņēmumi varētu būt pamatojami, bet automātiskie izņēmumi, manuprāt, nav pamatojami. Runājot par caurskatāmību, manuprāt, katrs izņēmums jāizskata atsevišķi. Un uh, par Sančes ziņojumu kā tādu Tāds ironisks papildinājums varbūt būtu trešajā punktā. Jūs um, runājat par valstu palīdzības sniegšanu, kas uh, palīdz uh, saglabāt finanšu stabilitāti. Man šķiet tas ironiski, jo tā kā finanšu stabilitāte mums ir, šī palīdzības sniegšana nepalīdz to saglabāt. Un uh, nākamajā punktā Jūs eh, runājat par um, banku darbību un konkurences politikas uzlabošanu. Man ir šaubas par jūsu formulējumu tur, un eh, es nezinu, vai tik vienkāršus eh, principus var katrā gadījumā piemērot. Manuprāt, mums vispārīgi būtu jāaicina bankas uh, mazināt savas dimensijas, un es jūs aicinātu svītrot šo punktu. Paldies, tagad došu vārdu Lamberta kungam. Paldies! Es ilgi nerunāšu. Es atkārtošu vispār to, ko Gunārs teica daļai, kaut arī viņš zālē vairs nav. Viņš runāja par vispārreiz nozīmes eh, pakalpojumiem. Tur es eh, nevienmēr viņam piekrītu. Viņš teica, ka operatoriem jāuzliek uh, pienākumi, es zinu, kā darbojas tirgus, un uh, es zinu, ka ir īstermiņa uzsvars uh, uz peļņu, un tas nav savietojams ar ilgtspējīgu redzējumu. Tā tad, jā. Ja mēs mēģināsim tirgus darbību grozīt šādi šodien, uh, Nedomāju, ka mums izdosies panākt efektīvu darbošanos ilgtermiņā. Bankas tā nestrādā. Te mums vajadzētu sensibilizēt tirgus sociālajam un uh, ekoloģiskajam ilgtspējīgumam, bet realitātē tā tas nedarbojas. Nu, turklāt valstis nevienmēr sniedz tik sliktas kvalitātes pakalpojumus. Runājot par veselības aprūpi, mēs eh, tērējam 11% no IKP, rietumos viņi tērē 16% no IKP. Mm, mēs izmantojam publiskus resursus, eh, viņi vairāk privātus resursus. Eiropā veselības eh, aprūpe ir labākas kvalitātes salīdzinot ar ASV privāto resursu bāzēto sistēmu. Tā kā es neteiktu, ka vienmēr mūsu valstu sniegtie pakalpojumi ir tik slikti. Runājot par ziņojumu, man ir daži komentāri. Referents teica, ka tirgiem labi jādarbojas uzņēmumiem, uh, patērētājiem un pilsoņiem. Mm, es uh, uzskatu, mēs strādājam, lai palīdzētu cilvēkiem. Nu, mēs to varam diferencēt, varam runāt par pilsoņiem, patērētājiem, nodokļu maksātājiem, personām, nu, es teiktu cilvēkiem. Ja mēs runājam par cilvēkiem, tad tirgiem vajadzētu rīkoties tā, lai nekaitētu planētai, lai nodrošinātu cilvēkiem iztiks iespējas, šis dimensijas te nedaudz iztrūkst visā ziņojumā, tā teikt, horizontāli. Tā kā mums būs grozījuma priekšlikumi šeit. Un nākamais, tas mums vienmēr ir bijis leitmotivs, 207. Um, mēs runājam par palīdzības sniegšanu finanšu iestādēm, tagad mūsu finanšu iestādes uh, ir vēl lielākas, un tas rada draudus tirgu funkcionēt spējai. Un zinu, ka komisija tas šķiet satraucoši. Bet, uh, ja man jāvērtē komisijas darbs priežot pēc rezultātiem, man šķiet, ka mēs tālu esam no mūsu mērķa mazināt finanšu iestāžu dimensijas. Nevajadzētu pieļaut tik lielas institūcijas, kuru neveiksme var radīt tik lielas problēmas eh, tirgiem. Man patika, ka Gunārs teica, ka piekļuve ir atslēga vārds konkurences politikai, bet aplūkojot eh, finanšu industriju, notiek tieši pretējais. Runājot par inovācijām, tas mums ir jāfinansē, tas, protams, skaidrs. Bet, ja inovācijas nozīmē depozītus iekasēšanu, es nezinu, vai tas ir eh, inovācijas. Es nezinu, vai tas mums palīdzētu un ko es atbalstītu. Katrā gadījumā šobrīd finanšu industrijā mums nav konkurences, mums uh, valsts palīdz ar garantijām, netiešā drīzāk veidā, un zaļie šo attieksmi nevar atbalstīt. Pagaidām šie divi komentāri, un mēs iesniegsim grozījumus. Paldies, Lūdzu, Derkie kungs! Mans, pirm, man, mans vārds ir Derjan un uzvārds ir Epping. Vēlos pateikties Presēdā kungam par ziņojumu projektu, jo šeit un nebija, protams, viegli par šo jautājumu rakstīt. Būs arī daži Būs arī daži grozījumi no manas puses tuvākajā laikā, bet es jau tagad gribētu runāt par šiem aspektiem. Bija diezgan pārsteigts runāt par to, kā precēdā kungs ir ļoti apmierināts ar to, kā reaģēja valstis. Tā pašā laikā parlaments teica, ka šie pagaidu pasākumi, nu, nebija tas veiksmīgākais rezultāts. Kad es pats biju 2009. gadā referents, Es teicu, ka šie pagaidu pasākumi nekas nemaz nebūs tik ļoti pagaidu. Otrakārt, vēlos teikt, ka tagad komisija strādā pie valsts uh, atbalsta modernizācijas pasākumiem un būtu tiešām interesanti uzzināt, ko komisija plāno nākotnē. Šobrīd izskatās tā, ka šie plāni neiekļaus finanšu sektoru. Uzreiz vispār neiekļaus. Šī gada sākumā Barozo kungs teica, uh, ka būtu nepieciešams saglabāt īpašo režīmu bankām un finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Jā, es saprotu, ka ir nepieciešams izveidot uh, efektīvākus, labākus valsts atbalsta instrumentus, lai valsts atbalsts tiktu sniegts pienātī, pienācīgi. Taču, kā referents saka, esošā krīze ir labs attaisnojums, lai uh, attietu no Eiropas konkurētspējas politikas. Manuprāt, tas ir nepareizi. Konkurences politika ir tā politika, kas, kas ļauj uh, nojaukt šķēršļus brīvai kapitāla uh, kustībai. Un tas nozīmē, ka lai gan sociālā uh, iekļaušana ir ārkārtīgi svarīga, tā nav konkurences politikas daļa. Skaidrs, ka ir nepieciešama lielāka, nevis mazāka konkurence. Šeit es varu piekrist tam, ko teica Hokmarga kungs. Uh, konkurence ir nepieciešama, lai būtu lielāka konkurētspēja, un tieši tur arī ir problēma šobrīd Eirozonā. Vēl viena tāda problēma, par ko ir jārunā, kad mēs runājam par Eirozonu, ir vairāku reģionālu banku apvienība Spānijā. Šī banka šobrīd ir pārāk liela un tiek uzskatīts, ka tā ir tik liela, ka tā uh, nevar bankrotēt. Nu, jautājums ir, kāda bija uh, komisijas loma, kā arī konkurences e, aizsardzības e, iestāžu loma šajā apvienībā. Vai tas netraucē Eiropā izveidotajai sistēmai? Vēl viena lieta ir e, ģenerāla direktorāta konkurence darbs. Es neesmu īpaši pārliecināts par to, ka parlamentam šeit būtu iejaukties, būtu jāiejaucās daudz lielākā mērā. Ņemot vērā, ka mums ir šīs konkurences ģenerāla direktorāts, būtu nepieciešams izmantot viņu resursus un nebūtu pareizi viņus ierobežot. Varbūt pat labāk būtu no citiem ģenerāla direktorātiem noņemt zināmas kompetence un iekļaut šeit. Es tagad neredzu Klota kungu, tāpēc arī tagad ir Švāba kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, es negribēju izteikties brīvajā mikrofonā, bet, nu, es esmu tā persona, kas iekšējā tirgus komitejā strādā pie šī jautājuma. Paldies uh, Sančes Presēdo kungam par, par to, ka viņš tik lakoniski izteicās, un es tiešām gribētu, lai kolēģi arī pieturēties pie šī priekšlikuma, uh, radīt ļoti precīzu un lakonisku ziņojumu. Un tiešām ir ļoti svarīgi, lai parlaments koncentrētos uz principiāliem punktiem. Uh, un es kopā ar Hokmarga kungu nākšu klājā ar ziņojumiem. Mēs šeit runājam par fondiem. Ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija savā uh, konkurences ģenerāldirektorātā varētu attiecīgi strādāt. Tas, ko teica Epinga kungs par uh, to, ka varētu jaunas uh, darba vietas radīt arī konkurences ģenerāldirektorātā. direktorātā Jā, tas notiek arī tad, kad mēs diskutējam par to, kā konkurences uh, veicināšanas noteikumu un karteļa aizliegumu noteikumu ir jāievieš. Un tieši konkurences ģenerāla direktorāts ir tas, kas parasti cieš, tāpēc, ka viņiem trūkst resursu, un tāpēc arī ir svarīgi, lai komisijā attiecīgajā ģenerāla direktorātā būtu pietiekam daudz personāla, lai viņi varētu īstenot uh, normas, kas ir uzliktas. Un šeit gan privātie fondi, gan arī visi pārējie varēs strādāt attiecīgajā līmenī. Skaidrs, ka privātajā līmenī ir daudz grūtāk aizsargāt šīs tiesības nekā komisija oficiālajā statusā, runājot par konkurences ģenerāla direktorātā aspektiem. Viņi tieši tagad strādā pie uh, elektroniskiem maksājumiem, jo mūsu mērķis, protams, ir digitalizācija tirgu. Un uh, tas, ko jūs runājāt arī par, uh, par pārtikas jomu, tā, protams, arī ir ļoti interesanta, bet, nu, bet ļoti pareizi tiek runāts par to, ka tā ir viena no jomām, kurā ir nepieciešams paredzēt attiecīgus noteikumus. Tiešām ir ļoti svarīgi strādāt pār sliekšņiem, Un Sofija Intvelda jau par to ir runājusi, ir svarīgi redzēt, vai ir tieši šie sliekšņi jāpalielina. Protams, šeit uh, rodas lielāka elastība, bet te pašā laikā ir jāsaprot, ka mums ir nepieciešams konsolidēt valsts budžetus visās dalību valstīs. Un tāpēc, jā, palielināsies sliekšņi, tad var būt uh, diezgan liels problēmas ar kontroli. Un atceramies, cik lieli līdzekļi arī tiek izlietoti šeit. Vēlos arī teikt, ka konkurences politika nekādā gadījumā nav otrajā uh, līmenī. Presēdo kungs savā ziņojumā uh, uzlika akcentus tieši pareizi, bet uh, dažos uh, momentos, piemēram, ceturtajā punktā ir saņemta kritika. Manuprāt, ir jārunā par to, kādēļ dažas bankas saņem valsts atbalstu un um, kādēļ šīs atbalsts tiks turpināts Un par piekto punktu šeit ir runāts par Eiropas stabilizācijas mehānismu. Šeit man ir zināmas šaubas. Es nezinu, vai būtu nepieciešams par šo mehānismu runāt eh, konkurences ziņojumā. Ir runāts par to, ka uh, eksistē aburtais loks starp bankām un valstīm, lai būtu iespējams bankas rekapitalizēt tiešā veidā. Um, bet kas man ļoti patīk, tas ir 19. punkts. Tur ir skaidri un gaiši runāt runāts, ka ir nepieciešams nodrošināt eh, noteikumu izpildi attiecībā uz eh, karteļu aizliegumu, un ziņojumā arī ir skaidri pateikts 22. punktā, ka eh, komisijai ir jāpiešķir vairāk resursu, un tas attiecas tieši uz konkurences ģenerāldirektorātu. Gribētu runāt arī par to, ka, un parasti Intveldes kundze par to runā, un šodien viņa tā pieklājīgi par to nerunāja, bet 16. punktā ir runāts par parlamenta aktīvu iesaistīšanos, iesaistīšanos konkurences politikas veidošanā. Jā, mums ir jāstrādā un mums ir jānāk klāj ar ļoti konkrētiem labiem priekšlikumiem, tāpēc arī esmu ļoti gandarīts par Presēdā kunga ziņojumu. Paldies! Thank you, Mr. Pādār! Lielas paldies, lūdzu, nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētāji. Asjalikku töö. Padara kungs. Un paldies arī Sančers Presēdo kungam par ļoti labu darbu. Runāšu tagad par lauksēmniecību, pārtiku un dzīvesēmniecību. Mums ir mm, izskatās, ka šobrīd uh, eksistē tādas paralēlas pasaules, jo lauksaimniecība un zivsaimniecība ir Eiropas Savienības kopīgo resursu jomā, bet ir ļoti svarīgi, lai arī šeit būtu īstenoti uh, taisnīgas konkurences noteikumi. Mēs bieži dzirdam par to, ka komisija, runājot par budžetu, saka, mums ir jārisina jautājumi, kas, ir, kas iekļaujas politiskajā realitātē. It kā politiskā realitāte atšķirtos no, no konkurences noteikumiem. Tāpēc ir jābūt tiešām taisnīgiem. Priekšsēdētē vēlos atgādināt, ka tad, kad mēs runājam tagad par valsts atbalsta reformas priekšlikumu, ir paredzēts seminārs 25. septembrī. Un tagad lūdzu komisija, vai jums ir ko teikt? Un tad es atgriezīšos pie referenta. Un tagad lūdzu runājot pēc iespējas ātrāk pēc iespējas lakoniskāk. Lūdzu, komisija. Paldies, priekšsēdētē. Komisija ir ļoti gandarīta par Sančesa presēdā uh, ziņojuma projektu, un te ir iekļauti vairāki svarīgi aspekti. Esam kopumā gandarīti par to, kā ziņojums ir uh, kopumā diezgan pozitīvs, un esam gandarīti arī par tiem noteikumiem, kas uh, tika pieņemti iepriekšējā gadā. Un kopumā mēs šeit varam pamanīt, ka jaunais uh, formāts attiecībā uz konkurences ziņojumu uh, tiek kopumā akceptēts, un komisija uzskata, ka ir ļoti svarīgi radīt uh, pēc iespējas labākus noteikumus tam, lai ekonomika varētu atkopties. Tāpēc arī mūsu centieni attiecībā uz konkurences politiku veicina iekšējā tirgus uh, darbu, un tāpēc arī mēs varam atbalstīt šeit ekonomikas noteikumus un, un konkurences noteikumus. Um, mēs noteikti vēl runāsim turpmāk, bet tagad pieminēsim tikai dažus no aspektiem. Mēs ņemam vērā, ka jūs, ka jūs uh, joprojām atbalstāt komisijas ideju par to, ka varētu uh, karteļa aizlieguma uh, noteikumus ieviest. Runājot par pārtikas sektoru, mēs saprotam, ka šeit ir runāts ECN, par ECN ziņojumu attiecību uz pārtikas sektoru, kas tika publiskot šī gada maijā. Un tie bija tieši Eiropas parlamenta deputāti, kas gribēja, lai šāds ziņojums taptu. Un te ir runāts par pārtikas ražotāju organizāciju funkcionēšanu. Mēs saprotam, ka ne, lauksaimniecība kā sektors, šai, šim sektoram noteikti jāpakļaujas mm, e, konkurences noteikumiem. Par karteļu aizliegumu šeit mēs saprotam, ka ir nepieciešams turpināt izmantot uh, uh mierazlīguma procedūru. Par 19. punktu mēs gribētu no savas puses paskaidrot. Eiropas Savienība īstenošanas sistēma ir administratīva sistēma un tā uh, koncentrējas uz uzņēmumiem, nevis uz individuālām personām. Un tas nozīmē, ka mēs varam uh, savas sankcijas īstenot tieši šajā līmenī. Protams, eksistē arī iekšējās sankcijas, ko var izmantot uh, pret uh, uzņēmumu darbiniekiem, kas ir veicinājuši karteļu veidošanos. Un šādā veidā, mm, šādā veidā var arī atturēt darbiniekus no karteļu veidošanas. Šeit uh, tika daudz pēdējos gados runāts par uh, pārkāpumu kriminalizāciju, bet pagaidām vēl nav uh, sasniegta vienošanās. Runājot par krimināla atbildības jautājumu attiecināšanu uz privātpersonām, um, šāda iespēja pastāv, un tas noteikti būtu papildu tiem sodiem, kas jau ir nodibināti attiecībā uz uzņēmumu darbību bet dažās Eiropas Savienības dalību valstīs varējām redzēt, ka pārkāpuma kriminalizācija ir veiksmīga tikai tādos gadījumos, ja pastāv arī kriminālo normu uh, pienācīga īstenošana. Un tas nozīmē, ka ir jābūt uh, tiesība aizsardzības iz, uh, institūcijām, kas māk strādāt, lai atrisinātu šie, šos gadījumus, un arī, lai tiesneši uh, uh, zinātu, kā uh, izmantot šīs normas. Uh, Nīderlandē un Zviedrijā ir bijuši gadījumi, kad, uh, kad krimināla sankcijas ir attiecinātas uz uh, individiem. Mēs zinām, ka, ka jūs gaidat no komisijas paziņojumu par šo jautājumu, bet mēs uzskatām, ka šeit paziņojums nebūtu labs uh, instruments, lai arī izcinātu šo jautājumu. Tāpēc arī uh, komisija drīzāk gribētu izmantot savu pastāvīgo dialogu ar e, parlamentu, un mēs sniegsim jums papildu informāciju vai nu kādā seminārā, vai arī mutiski vai rakstiski. Un nobeigumā vēlos runāt par resursiem. Mēs tiešām atbalstam komitejas un referentā Uh, e, ideja par to, ka ir nepieciešams uh, komisijai piešķirt vairāk resursu, lai aktīvāk un efektīvāk tiktu galā ar konkurences tiesību aktu piemērošanas prasībām. Lielas paldies, lūdzu, Presedo kungs, jūs varat pabeigt. Muchas gracias, <clears throat> presidente, muy brevemente. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsti gribētu izteikties. Paldies kolēģiem, kas šādā ļoti dzīvīgā veidā arī izteicās. Mēs arī dzirdējām no dažiem referentiem, kas iepriekšējos gados ir strādājuši pie šiem jautājumiem, piemēram, Švāba kungs un mēs noteikti varam mācīties no viņa pieredzes. Un arī no tā, ko viņš ir atklājis, rakstot savu ziņojumu, un arī šajā ziņojumā mēs noteikti to visu iekļausim. Es, mana doma bija, lai mēs varētu šīs diskusijas laikā pacelt jautājumus un attiecīgi izdiskutēt dažus no tiem. Es arī tiešām ļoti negribētu to un lai mēs strīdētos par sīkumiem, jo svarīgākais ir, ka mums ir kopīgais mērķis, mums ir nepieciešama izaugsme, kas ir gudra, ilgspējīgā un iekļaujoša. Un jautājums ir par to, kā tas, tis, tas tiks iekļauts arī konkurences politikā. Skaidrs, ka visi šie jautājumi uh, saistās ar konkurences politikas attīstību. Uh, Runājot par piekļuvu tirgumu, jā, tas saistīts arī ar uh, sociālo iekļaušanu. Un šobrīd ir ļoti svarīgi, lai valsts pārvaldē būtu pietiekami resursi un lai viņi arī mācētu šos resursus izmantot pareizi. Šādā veidā tieši vai netieši nodrošināsim to, ka konkurence notiks, un tad attiecīgi varēsim uh, uzlabot situāciju. Runājot par vispārējais intereses pakalpojumiem, mēs šobrīd varbūt mm, nerunāsim par to, kā uh, vispārējais intereses pakalpojumi uh, ir saistīti ar konkurenci, mēs tiešām nerunāsim šeit par publiskiem pakāpojumiem. Mēs runājam drīzāk par to, kā konkurences, pa, konkurences politika var nodrošināt lielāku pakāpojumu kvalitāti, jo mūsu iedzīvotājiem resursi ir ierobežoti un jautājums ir par to, kā konkurences politika var palīdzēt šos eh, ierobežotos resursus izmantot efektīvāk. Mūsu mērķis ir nodrošināt arī līdzsveru starp dažādiem viedokļiem. Tāpēc arī priekšsēdētāji, jūs mums noteikti tagad arī pastāstīsiet, kā, līdz kuram datumam mēs varam iesniegt grozījumus, un no jums es tiešām gaidu grozījumus tā, lai varētu šo ziņojumu padarīt vēl veiksmīgāko. Un noteikti uzklausīsim arī komisijas teikto. Es ļoti rūpīgi uzklausīju deputātu teikto un, un varu uh, ņemt vērā arī iepriekšējo pieredzi un galu galā būs lielisks risinājums. Lielas paldies! Skatos, ka Sofija vēl ir ko teikt, bet lūdzu tā pavisam īsi. Pavisam īsi, tiešām priekšsēdētājs ļoti atvainojos arī referentam. Es gribēju izteikties pirms referenta, bet vienkārši jūs man neredzējat. Es vienmēr domāju, kā tad notiek šīs diskusijas, jo mēs uzdodam jautājumus komisijai Un um, atbildes mēs nesaņemam, un tas, es personiski uzdodu jautājumu par MIFS, piemēram, par konkrētu lietas gadījumu, par Eriboru, uh, Liboru, un es gribēju zināt, kāda ir komisijas nostāja attiecībā uz konkurenci lauksaimniecības politikā. Uh, Es gribētu zināt, kāda ir komisijas, tātad kolēģijas, eh, kāds ir kolēģijas viedoklis par to. Nu, komisija jau teica, ka viņi atbildēs vēlāk, un tāpēc arī tiešām lūdzu sniedziet mums atbildes. Komisija. Jā, paldies priekšsēdētē. Jautājums par maksājumu sistēmu. Mums nākamajā darba kārtības punktā tiks runāts par to un kolēģi ir klāt, un viņi attiecīgi varēs sniegt jums papildu informāciju. Runājot par, par konkrētām lietām, par konkrētiem izmeklējumiem, mēs šobrīd nevaram par tiem komentēt. Labi, grozījumu jūs varat iesniegt līdz 4. oktobrim, izskatīsim 5. novembrī 20 janvārī 13. gadā mēs diskutēsim par to lūdzu. Tātad pāriem pie nākošā ziņojuma par uh, maksājumiem. Uh, virzību uz integrētu Eiropas tirgu maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā un mobiliem maksājumiem. Vārds uh, Sampo Terhokungam. Paldies priekšsādātājs. Arī gribētu pateikties ēnu referentiem, ar kuriem man bija ļoti labas diskusijas. Un pateicos arī par grozījumiem, kas iesniegt, pateicos par sadarbību un, protams, arī pateicos ekon sekretariātam un asistentiem. Ir 155 grozījumi iesniegt un lielākā daļa vēl detalizē tālāk šo ziņojumu priekšlikumu, ko esmu izstrādājis, un es piekrītu lielam vairākumam grozījumu, ko iesnieguši ēnu referenti, jo uh, ir grozījumi, kur ir runa par eh, grozījumi, kas vēlas mainīt priekšlikumu. Šķiet, ka par MIFS tur teksta redakcija tiks eh, padarīta stingrāka, stingrāka nekā manā sākotnējā priekšlikumā. Tas, protams, būs eh, komitejas ziņā izlemt, vai tā vēlas veicināt Eiropas līmeņa aizliegumu visiem MIF vai arī varētu pazemināt Agree, that... Mēs visi esam viensprātis, ka minimālā līmenī NIF jābalst uz izmaksām un tiem jābūt caurskatāmākiem. Un juridiskā skaidrība ir nepieciešama, bet arī pilnīga MIFA atcelšana ir tikusi ierosināta. Tā tad mums ir nedaudz pretrunīgi kompromisa grozījumi iesniegti tomēr ēnu referentu tikšanās reizē mēs bijām vienprātīgi, ka mums desmitajā punktā tekstā jāsaglabā tā teksta daļa, kur tiek prasīts no komisijas veikt ietekmes izvērtējumu par MIF aizliegumu. Un mēs gribētu, lai šis ietekmes izvērtējums nāktu pēc iespējas ātrāk, jau, ja iespējams, līdz šī gada beigām. Un vēl viens jautājums, kas tika minēts ēnu referentu sanāksmē, bija a, papildu maksas. Arī tur mums ir dažādi viedokļi, sākot no pilnīga aizlieguma Eiropas līmenī, vai arī aizliegt tādas pārmērīgas a, papildus izmaksas surcharges. Ēnu referentu sanāksmē tika nolemts, ka būtu labi, ka pirms politiskās grupas nāk klajā ar kādiem tādiem mm, būtiskiem lēmumiem attiecībā uz papildus uh, maksu aizliegumu, ka vajadzētu veikt izpē, uh, ietekmes izpēti attiecībā uz uh, šīm papildus maksām, maksājumiem. Man ir prieks konstatēt, ka mums ir diezgan līdzīgi viedokļi daudzos līdzīgos jautājumos, kā piemēram drošība, eh, patērētāja aizsardzība, trešās puses piekļuva informācijai par eh, banku konta atlikumu. Kā jau jūs esat dzirdējuši, mēs esam sākuši darbu pie labiem kompromisiem, darbs jau notiek un esmu pārliecināts, ka mēs tā arī turpināsim tādā sadarbības garā. Es eh, tagad labprāt uzklausīšu komitejas eh, pārējo locekļu viedokļus. Paldies referentam un tagad došu, dodu vārdus arī kundzei, kas ir pirmā referenta. Thank you, Mr. Chair. As, um... Paldies. Kā jau referents norādīja, politiskajām grupām ir diezgan līdzīgas idejas attiecībā uz standartizāciju, uz eh, pārobežu darbību, maksājumu drošību un iekļaujot arī trešo pušu piekļuvu banku kontiem. Ir nepieciešams arī risināt maksājumu schēmu kopīgos drošības standārtus, un esmu pārliecināta, ka šajos jautājumos mēs diezgan viegli varēsim rast uh, nepieciešamo kompromisu teksta redakciju. Bet kā jau uh, uh, referents teica, mums ir MIF, tā tad uh, multilateral interchange fees. Mēs zinām, ka šie MIF ienākumi karšu maksājumiem ir lielās vairumā gadījumā pārāk augstas, bet mēs saprotam, ka šie MIF maksājumi ir šobrīd daļa eksistējošā uzņēmēdarbības modelī. Un, kā jau tika norādīts, mums ir nepieciešams saņemt eh, pēc iespējas ātrāk ietekmes izvērtējumu par to, lai redzētu, kāds regulējums ir nepieciešams Eiropas uh, Savienības līmenī. Un uh, surcharges uh, papildus uh, maksas vai maksājumi. Tie nevienmēr ir balstīti uz izmaksām, un bieži vien tiek uzlikt, lai gūtu papildus ieņēmumus, un ņemot vērā pašreizējo situāciju, tie cilvēks izmanto dārgākas kartes principā iegūst no visas šīs situācijas attiecībā uz papildus uh, maksājumiem. Un šīs papildus izmaksas, papildus maksājums principā seks mazāk uh, dārgo karšu izmantotāju. Tāpēc esmu iesniegusi grozījumu numur 116, jo uzņēmuma apvienošanās gadījumā jāpieņem viena kopīga maksājuma metode piemēram, e-maksājumu bez jebkādām citiem papildus maksājumiem un papildus maksājumu attiecībā uz citiem instrumentiem nedrīkst uh, pārsniegt tiešo izmaksu konkrētajam institūtam. Ir nepieciešams tāpēc nodrošināt izmaksu caurskatāmību, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim aprēķināt pieņemamu papildus maksājumu līmeni. Pilnīgs aizniegums papildus maksājumiem varētu novest pie slēptām izmaksām. Un tas varētu būt ļoti sarežģīti maziem un vidējiem, vidē izmēra tirgotājiem. Tāpēc vismaz šajā konkrētajā gadījumā mums ir nepieciešams ietekmes izvērtējums par šiem papildus maksājumiem, pirms mēs nākam klajā par kādu konkrētu risinājumu. Mēs runājam par zaļo grāmatu, mēs joprojām dodam spēcīgus signālus par to, ko Eiropas parlaments vēlas, un tāpēc pētījums, ietekmes izvērtējums būtu nepieciešams, pirms mēs ķeramies pie kādiem likumdošanas priekšlikumiem no komisijas puses. Paldies! Nākošais ēnu referents. Aitäh, et samuti suur tänu raportööri härra Terhole. Padarkungs, paldies! Paldies Terho kungam! referentam. Man ir liels prieks par to, kā virzās šīs diskusijas. Ņemot vērā tos jautājumus, kas tiek minētas. Tātad par, mēs runājam par papildus izmaksām, par uh, citiem aspektiem, un mēs jau prasījām, kāds ir komisijas viedoklis, un patērētājiem ir skaidri jāzina, par ko patērētājs maksā. Un es ceru, ka mēs nonāksim pie veiksmīga kompromisa. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad turpinam. Sofija Intvelt nākošā. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi, jo domāju, ka mēs visi esam pateicīgi referentam par ļoti konstruktīvo pieeju un domāju, ka mums ir augsta līmeņa vienprātību tādos jautājumos kā standartizācija, pārvaldība, piekļuve kontu informācijai, co-badging un citām lietām. Man liekas, mēs visi esam viens prāts, ka viss šī pasākuma jēga ir atvērt tirgus un padarīt inovācijas iespējams. Par uh, MIFS un uh, papildus maksām mans jautājums komisijai. Uh, iepriekš bija tāds, kāpēc komisija, neskatoties uz atkārtotiem aicinājumiem no Eiropas parlamenta, nav rīkojies, un tagad ir tāda situācija, ka tagad tiesas jau lemj par šādiem politikas jautājumiem, un domāju, ka būtu labāk, ja mēs paši izstrādātu savu politiku. Gribu jautāt, kāda būs komisijas rīcība MIFS. Par MIFiem mēs esam runājuši ilgu laiku par šiem Stambarku komisijas maksājumiem. Uh, Es nezinu, vai ilgi vai kādi MIF draugi šajā telpā, bet eh, šis MIF starpbanku komisijas maksājums ir ļoti grūti izskaužams. Katru reizi, kad mēs runājam par šo MIF starpbanku maksājumu komisiju izskaušanu, tad vienmēr kalendārs kaut kā mm, atkal attālinās. Es saprotu, ka varētu būt pretruns starp abiem kompromisu grozījumiem, ko esam pārunājuši. Domāju, ka uh, MIF starpbanku komisijas maksājuma gadījumā. Tie pietiekami caurskatām, bet mēs gribētu lūgt Eiropas komisiju nākt klajā ar ietekmes izvērtējumu pēc iespējas ātrāk un negaidīt uz mūsu ziņojumu pieņemšanu un sākt darbu pie šāda ietekmes izvērtējuma. Par uh, papildus maksām Nevar kombinēt abas opcijas, ir jāizvēlās, vai nu mēs uzliekam kaut kādus griestus šīm papildus izmaksām, vai arī kopīgs aizliegums, pilnīgs aizliegums, bet es domāju, ka visi viens prāts, ka pirmkārtām nepieciešams vairāk informācijas, pirms mēs varam izvēlēties vienu no opcijām un, un reāli pamatot mūsu izvēli, un tāpēc es ļoti pozitīvi vērtēju kopīgo priešlikumu no Lisēna referenta puses aicināt veikt uh, ietekmes izvērtējumu arī par papildus maksām. Paldies! Šķiet, ka nākamie divi ēnu referenti nav zālē. Šlifoks kundze, Bāskungs, un es dodu Nikolaus kungam vārdu tagad. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε <coughs> και από την έκθεση αλλά και από τη σημερινή Paldies, priekšsēdētāji! Atbilstoši ziņojumam un arī e, referenta e, stāstītajam par e, grozījumiem šķiet, ka mūsu viedokļi, tā teikt, tuvojas vienprātībai, un es gribētu paust gandarījumu par to, jo man ir tādas pašas bažas kā lielākam vairumam, kas jau ir runājuši. Un domāju, ka mums vajadzētu tekstu padarīt stingrāku un konkrētāku. Gribētu norādīt, ka prioritātei jābūt patērētāju un iedzīvotāju aizsardzībai, nosakot konkrētu procedūru. Un te jārunā par ļoti svarīgu elementu. Tas ir tendence izmantot citus maksājumu veidus maksājums skaidrā naudā. Un te, ja mēs neņemsim vērā šo realitāti, tad tas radīs būtiskas problēmas uzņēmumu grupām, personām, kurām nav iespēja piekļūt elektroniskiem maksājumiem. Mums jāņem šis elements vērā un jāiestrādā attiecīgi grozījumos. No otras puses eh, gribētu uzsvērt vēl vienu elementu. Es, protams, gaidu galīgo tekstu redakciju, bet eh, tātad gribēju runāt par to, ka elektroniskiem maksājumiem ir jābūt drošiem. Jāizmanto pašreizējie drošības līdzekļi un nedrīkst būt arī, ka šāda pakalpojuma sniegšana mm, izdara ietekmi uz patērētājiem, iedzīvotājiem un runājot par šiem starpbanku komisijas maksājumiem. Uh, Mēs uzskatām, ka tie ir jāatceļ un nepieciešams garantēt drošību pret krāpšanas uh, gadījumiem, veicot elektroniskos maksājumus un uh, piekļūstot uh, konta informācijai. Vēlos norādīt, ka referents, kas, manuprāt, ir viensprāts šajās galvenajās domās, Ceru, ka viņš turpinās strādāt pie šī ziņojuma, izstrādāt to detalizētāk un tīri no tehniskā viedokļa, e, bet jāatcerās, ka tas nav tikai tehnisks ziņojums, bet tam būs ietekme arī uz iedzīvotājiem. Paldies! Merci, monsieur le président! Vārds nākamajam runātājam. Gozē kungs, paldies, gribu pateikties referentam par darbu. Es domāju, ka darbs ļoti līdzsvarēts Jā, te nebūs pārsteigums, ka es arī runāšu par šiem starpbanku komisijas maksājumiem. Intvelds kundze jau arī norādīja, ka uh, šī maksa ir kā vīruss un ka to varbūt ir jāizskauž. Es nezinu, vai to vajag izskaust, jo maksājumu pakalpojumi. Tas nav kaut kāds publisks pakalpojums, tā ir aktivitāte, uh, ko veids zināmas iestādes maksājuma direktīvas eh, tvērums šai ziņai paplašināts, un šī aktivitāte, šī darbība ir jāatalgo. Protams, eh, runājot par starpbanku komisijas naudām, šī situācija ļaunprātīgi izmantot, un to es atzīstu, bet jau vairākus gadus tiek runāts par to, ka šie komisijas maksājumi ir attaisnoti, ja tie ir caurskatāmi un ja tie ir ekonomiski pamatoti. Un tas gluži nav tā pati lieta, kā prasītos vienkārši aizliegt. Komisija mums saka, ka ir tikai sešas valstis, kurās šāda komisija tiek iekasēta. Ja ir tikai sešas uh, valstis, tad uh, varbūt šis darbs nav uh, vajadzīgs. Ja mēs skatītos uz citām lietām Eiropas Savienībā, tad varbūt arī daudz citas lietas būtu nevajadzīgas, jo ir reti, ka viss notiek vienādi visās 27 valstīs. Bet kā ir citās valstīs? Citās valstīs uh, maksājuma pakalpojumi atalgojums, izmantojot kartas, tiek veikts savādāk. Ir valstis, eh, kurās maksājam čeki. Mēs nerunājam, ka tos vajadzētu atcelt. Jo veicot maksājumu ar maksājumu instrumentu, ja mēs ierosinām maksājumu veikt ar citu instrumentu palīdzību, un ja mēs to uzskatām par caurskatām, tad es tur nevaru piekrist. Mums notika mm, diskusijas uh, plenārsēdē par uh, šo tiešo komisijas maksas uh, iekasēšanu. Es domāju, ka prasīt ietekmes izvērtējumu tas ir ļoti labi, un bez tam šis ietekmes izvērtējums jāveic ar tādu patiesu objektivitāti. Tā tad nevis vienkārši ar mēķi pierādīt, ka ir šis komisijas maksājums jāceļ, bet jāparāda, cik tas izmaksā, vai šis eh, komisijas naudas ir pamatotas vai nē. Un eh, kā ir ar kredītkāršu maksājumiem, kā tie tiks eh, atalgoti, jo mēs nevaram pieļaut, ka uzņēmumi Mums jānodrošina izaugsme un uh, darba vietu radīšana un tā tālāk un tā tālāk, bet mēs nevaram tāpat laikā uzņēmiem atņemt ieņēmumu veidus. Uh, Tā tad ir jāskatās, kāda ir pašreizējā situācija reāli un kā mēs varam šo attieksmi mainīt. Tā tad prasīsim ietekmes izvērtējumu, bet šim ietekmes izvērtējumam jābūt godīgam un tur ir jāplūko viss eh, jautājumu kopums un arī eventuālais eh, maksājuma pakalpojumu komisijas eh, maksu līmenis. Paldies. Thank you, Mr. Schmidt. Paldies, Šmita kungs. Paldies priekšsādātājiem. 30. grozījums no Foksa kunga. Es varu piekrist viņam, ka situācija ir sarežģīta, ka tas var kaitēt eh, tirgus funkcionēt spējai, un eh, principā es piekrītu, ka jābūt piesardzīgiem. Manuprāt, tieši to pašu mēģināja Gozē kungs mums eh, izstāstīt, bet es atbalstīšu šo grozījumu. Es teikšu, ka šis tirgus nefunkcionē tik ļoti labi, un, eh, manuprāt, mums kaut kas jāgroza. Mēs eh, salīdzinām situāciju ar ASV, un viņi tur ir bijuši visai ierobežojoši. Un uh, izmaksas patērētājiem ir dramatiski mazinājušās. Mums kaut kas ir jādara. Mums, protams, ir nepieciešams ietekmes novērtējums, un mums jārīkojas piesardzīgi. Uh, bet tirgus tomēr tik labi nav darbojies tieši šajā jomā, es teiktu. Paldies! Paldies, Epinga kungs! Paldies priekšsādātājiem! Es runāšu Ešlī Foksa vārdā, viņš atvainojas, ka nevar būt šodien ar mums bet eh, viņš vēlas pateikties Terhokungam par eh, darbu pie šai ziņojuma. Fokskungs atbalsta referenti izvēlēto mm, pieju un eh, vēlas drīzāk atbalstīt nevis grozēt tekstu. Viņš atbalsta arī grozījumu priekšlikumus. Jāatceras, ka maksājumi ar kartēm un mobiliem maksājumi mums ir kaut kas jauns. Līdz ar to nevajadzētu ar pārregulēšanu mazināt iespēju inovācijām. Mēs te runājam par digitālu tirgu, par digitalizāciju, par uh, maksājumiem, kas kļūst vieglāki un stimulē izaugsmu un darba vietas. Mums nevajadzētu apspiest inovācijas, ka tirgus uh, eh, šie jomā uh, tikko sāk attīstīties. Mums um, vajadzētu samērīgi vērtēt uh, maksājums ar kartēm un maksājums skaidrā naudā. Līdz ar to visiem maksājuma veidiem jānodrošina taisnīgi spēles noteikumi. Jāatzīst, ka katra schēma darbojas saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem. Runājot par uh, papildu maksājumiem un MIFS, uh, vajadzētu adekvāti uh, izskatīt um, ieguldījumu uh, un uh, peļņu un attiecīgi izvērtēt šo maksājumu nepieciešamību. Foksa kungs uzskata, ka nevajadzētu noteikt uh, augšēju robežu maksājumiem, īpaši MIF, jo tas nozīmētu, ka valstīs, kur uh, pagaidām šie maksājumi ir mazāki, tie varētu teikt nepamatot palielināti. Viņš uzskata, ka attiecībā uz papildu maksājumiem ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Ko Beijing varētu būt um, labs pasākums patērētājiem, bet padarīt to par obligātu pasākumu varētu būt bīstami arī pašiem patērētājiem. Foksa kungs uzskata, ka jāierobežo banku iespējas ieskatīties kontos, un uh, viņš ar nepacietību gaida balsojuma iznākumu. Paldies! Um, tagad lūdzu komisija. Paldies priekšsēdētājiem! Varbūt sākumā daži vispārīgi komentāri par iekšējo tirgu, un tad kolēģis turpinās eh, tieši par MIF aspektiem. Sākumā teikšu, ka diskusija bija ļoti interesanta. Izskanējošie viedokļi atspoguļo viedokļus publisko konsultāciju ietvaros, runājot tīpaši par um, šo maksājumu lietotājiem un viņu interesēm. Mans komisārs Almūnija arī vairākārt eh, atkārtojas, ka mūsu mērķis šeit ir patērētāju intereses un mm, viņu aizsardzība. Šī tēma viņiem ir ļoti tuva, proti maksājuma kartēm internetā un internetā mobilie maksājumi, mēs runājam par pārobežu noteikumiem, standartizāciju, papildu maksājumu, starpbanku komisijām, un šie jautājumi ir strīdīgi. Šaubu nav. Un nu, pirms iedziļināties detaļās, ļaujiet man izstāstīt par mūsu turpmākiem soļiem. Pēc pāris nedēļām mēs nāksim klājā ar uh, orientēšanas dokumentu, runāsim par zaļās grāmatas papildu pamatpostaņiem, kur jārīkojas īpaši steidzami. Un, kā mēs teicām zaļajā grāmatā, konkrēta likumdošanas priekšlikumi sekos nākamajā gadā. Mēs domājam par 2014. gada pirmo pusgadu. Mēs tagad finalizējam mūsu analīzi, un, kā teikts, oktobra sākumā mēs nāksim klājā ar uh, paziņojumu sākam strādāt arī pie ietekmes novērtējuma. Un apsolam, ka šis ietekmes novērtējums būs uh, visai pamatīgs. Par uh, atslēgu aspektiem runājot par um, papildu maksājumiem. Patērētājiem šis aspekts ir ļoti relevants un um, pārmērīgi papildu maksājumi uh, Šis jautājums jau tika izskatīts šie brīži likumdošanā, bet um, kritika ir par to, ka situācija dalība valstīs ir ļoti atšķirīga. Maksājuma direktīvā runa tieši ir par to, ka likumdošana dalība valstīs tiek piemērota ļoti atšķirīgi, kas izraisa konfliktus. Mēs vēlamies um, viendabīgāku tirgu šeit Iespējams, mēs to varētu izdarīt pārskatot maksām direktīvu, kas notiks uh, uh, nākamajā gadā. Kā mēs, uh, protams, ņemsim vērā arī jūsu viedokli par papildu maksājumiem, lai pielāgotos šī brīža situācija. Un runājot par MIF, tad uh, kolēģi no konkurences ģenerāla direktorāta pārņems tagad. Paldies! Ja es vēlos atbildēt uh, Intfeld kundzei, iepriekšējā eh, nodaļā viņa jautāja par uh, MIF, un viņa izklausījās nelēmīga par to, ka komisija agrāk nav iejaukusies, lai kaut ko izdarītu ar MIF uh, maksa, uh, maksājumiem, un uh, sāk darīt kaut ko tikai tagad, bet es tam nepiekrītu. Mēs no konkurences ģenerāldirektorāta jau vairāk kā 20 gadus nodarbojamies ar šo jautājumu. Un tagad Luksemburgas tiesa maijā ir uh, izteikusies par šo jautājumu, un tas bija tieši sekas komisijas lēmumam un mūsu noteikumiem. Tātad uh, tieši uh, komisijas darbs ir padarījis tiesas spriedumu uh, iespējamu, un mums prieks, ka tiesa komisiju atbalsta praktiski visā, kas skar šīs starpbanku komisijas maksas. Protams, īstenošanas jautājumi lielākoties ir valstu kompetence, bet mēs tagad izskatām procedūras attiecībā uz vīzam. Mēs turpinām lietu par vīzam izskatīt. Augustā tika iesniegti iebildumi un šī lieta tiek izskatīta arī dalību valstīs, kur mēs sadarbojamies ar nacionālajām iestādēm. Protams, um, būtu labi efektivitātes ziņā pieņemt vienu regulu, kas darbotos visā Eiropas Savienībā, un jautājums par to tika celts uh, uh, zaļajā grāmatā. Un šeit mūs interesē parlamenta viedoklis, un, kā teica kolēģis, oktobrī mēs nāksim klājā ar progresa ziņojumu. Tā kā mēs šo jautājumu izskatām ļoti sīki konkurences ģenerāldirektorātā. Mēs ņemsim vērā arī uh, tiesas spriedumu maijā un uh, turpināsim mūsu iekšējās analīzes. Runājot par um, starpbanku komisijas maksājumiem un to nepieciešamību, jo nevar taču garantēt uh, bezmaksas pakalpojumus, te man jāiejaucas. Mēs runājam par divām jomām, kur tiek piemēroti šie MIF maksājumi tieši debita uh, transakcijas uh, sešās dalībvalstīs, un uh, šie maksājumi atšķiras no maksājumiem ar kārtēm un mobiliem maksājumiem, par kuriem runa ir ziņojumā. Ja jūs aplaukosiet karšu maksājumus, Mastercard, uh, Visa maksājumus, tad uh, Uh, maksājumi tiek piemēroti visās dalībvalstīs, bet katrā dalībvalstī līmeņi, maksājumu līmeņi ir atšķirīgi. Un tieši ar to mums ir problēma ģenerāldirektorātā izprast, kāpēc noteiktie maksājumi tik ļoti atšķiras. Kāpēc uh, maksājumi Polijā ir piecas reizes augstāki salīdzinot ar maksājumiem Beļģijām? Līdz ar to mēs šeit runājam par iekšē tirgus integrēšanu. Un par to runa ir zaļajā grāmatā. Neviens nesaka, ka pakalpojumi jāsniedz bezmaksas. Problēma ar starpbanku komisijas maksājumiem ir tāda, ka tie tiek iekasēti sleptā uh, veidā. Patērētāji par tiem neko nezina, nevar iejaukties. Un uh, patērētājiem liek izvēlēties visdārgāko instrumentu. Viņi par to neko nezina. Šī ir tā problēma, kas mums visvairāk rūp. Paldies! Došu vārdu referentam Sampaukungam un lūdzu izsakieties kodolīgi. Paldies uh, visiem par konstruktīviem komentāriem, es varbūt neizdarīšu detalizētu kopsavilkumus, teikšu, ka mēs strādājam par labu patērētājiem, un tas mums ir jāpaturprātā, runājot eh, pat par ļoti sarežģītiem aspektiem. Es domāju, ka tas ir mūsu kopīgais mērķis šeit palīdzēt patērētājiem. Paldies jums, un es uh, domāju, ka mēs darbus turpināsim visai reiti. Nākamnedēļ iesim uz priekšu. Labi, 26. Um, septembrī notiks balsojums ekonu komitejā, un uh, plenārsēdē nobalsosim oktobrī vēl šogad. Nākamais ziņojums ir Gigolda kunga ziņojums grozījuma izdarīšana direktīva 2965 Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Es um, aicinātu kolēģis izteikties kodolīgi, lūdzu. Paldies. Um, es um, izņēmu kārtā runāšu vāciski, tad arī man kungs priecosies. Sveicinu vēlreiz visus. Uh, PVKIU e pārādama vērtspapīra kolektīva ieguldījuma uzņēmumi ir um, tāds uh, veiksmes stāsts. 5,59 uh, uh, miljoni eiro Eiropā ir investēti PVKIU. Un PVKIU ir tik liels veiksmes stāsts, jo pastāv ļoti skaidri noteikumi to lietošanai, un lietošana kļūst caurskatāma. Tie ir fondi, ko izmanto pilsoņi uh, vecumdienu nodrošināšanai, arī kā de depozītu veidošanai, un uh, principā mēs esam ievērojuši līdzsvaru Mums ir nepieciešama racionāla šo fondu pārvaldīšana, lai pilsoņi mums arī turpmāk uzticētos, bet šeit pastāv arī risks. Ja mēs iesim tālāk, tad mēs varam uh, paplašināt darbību uz mazāk drošiem sektoriem. Uh, komisijai uh, pagaidām ir regulatīvie noteikumi PVKIU e jomā, e, proti e, līdzekļu droša uzglabāšana un pārvaldīšana. Te vislielākais risks, protams, izvairīties no Medofa skandāla atkārtošanās un investīciju menedžeriem, operatoriem. Tātad mēs uzliekam pienākumus rīkoties bez riska. Patērētājiem jāzina, ka viņu investīcijas tiek pārvaldītas drošā veidā un nu, tam nekas negadīts nevar notikt. Bet kas notiek, ja pēkšņi rodas šāds risks, kā Medov lietā? Šeit Uh, mūs interesē patērētāju aizsardzība, kā tas izskanēja Šmita kolēģa ziņojumā. Arī pie PVKIU, ja nevar lemt par atbildību, ja pēkšņi rodas problēma, ja vērtspapīri zaudē vērtību, ja šos vērtspapīrus vairs nevar izmantot, ja rodas zaudējumi. Uh, tad uh, eh, mums jābūt atbildīga personai, kurā par to maksās. Nevar uh, pieļaut um, ehm, neataisnotus riskus. Mēs runājam par uh, racionālu patērētāju aizsardzību. Tad runājot Eh, par peļņas gūšanu. Šeit attiecībā uz PVKU tiek piemērot starptautiski noteikumi, runājot par eh, alternatīviem ieguldījumu fondiem. Mēs varētu to arī izskatīt, bet šeit eh, mani interesē kolēģi viedokļi. Es redzu, ka runājot par peļņas gūšanas sistēmām, eh, rodas jautājumi, vai šīs sistēmas darbojas pilsoņu interesēs. Vispār jau arī šeit mums vajadzētu menedžeru intereses saskaņot ar ieguldītāju interesēm. Un eh, kamēr noguldītāji gūst peļņu, tad arī menedžerim iet labi. Un tik līdz noguldītāji cieš, menedžeri par to maksā. Mums jāpaskatās, um, kā mēs uh, varētu to nodrošināt. Tātad, kamēr PVKU iet labi, var uh, palielināt uh, izmaksājumās summas, ja savukārt vērts papīri cieši zaudējumus, menedžeriem par to ir jāmaksā. Runājot par maksu caurskatāmību, uh, Man ir jautājums, vai mēs šeit ejam pietiekami tālu. Noguldītāju maksājumi, vai tie ir um, pietiekami caurskatāmi, vai patērētājs zina, par ko viņi maksā. Šeit um, man ir jautājums uh, par uh, prēmijām, kas uh, tiek izmaksātas un kuru apmērs um, visu laiku pieaug. Tā ir tāda tradīcija, bet uh, man ir jautājums, vai šādas prēmijas uh, izmaksāšana tikai par to, lai noguldītājs neko nemainītu savā noguldījumā, ir pamatota. Nākamā joma, ko izskata komisija - sankcijas. Sankcijas eh, harmonizācijas eh, ietvaros. Mēs vēlamies harmonizēt arī sankcijas, vismaz minimālā līmenī, un eh, tā ir laba komisijas iniciatīva. PVKIU 5 ir visapjomīgs dosjē, daudzi jau skatās tālāk un domā par PVKIU 6 dosjē. Bet būtu labi piesaistīt konsultācijām ekonomiskās organizācijas, NVO un citus interesantus, jo mēs šeit vērojam diezgan heterogēnu attīstību, un um, to, ko mēs saprotam ar PVKU šodien, nesakarīt ar to, ko mēs ar to sapratām agrāk. Uh, Šī joma ir um, ļoti kreatīva, izpaužas, izpalēšas ļoti ātri, pārņem uh, citus lauciņus, un ja mēs zaudēsim šajā jomā, ja mēs uh, neradīsim šeit racionālu konkurences politiku, uh, mums visiem būs slikti. PVKU jāinvestē likvīdos produktos, bet um, ja tas tā notiek, kas notiks ar ilgtermiņa investīcijām, uh, kam jābūt ilgtspējīgām sociāli un vides ziņā? Runājot par šo jautājumu, es jau priecājos uh, par sadarbību ar ēnu referentiem, un es uh, Ļoti ceru, ka komisija mums e, atbildēs uz jautājumu, kā tiks veicinātas sociālas investīcijas un videi draudzīgas investīcijas. Nepacietību gaidu jūsu viedokļus un ceru, ka risināsim šo jautājumu konstruktīvi, lai palīdzētu PVKU sektoram un lai aizsargātu patērētājus. Un lai arī pēc krīzes PVKU noteikumi labi darbotos un tiktu attiecīgi pielāgoti. Paldies. Have... Paldies. Piecēnu referenti mums ir. Tāpēc arī lūdzu runājiet lakoniski. Un sāksim ar Tomas Manu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī runāšu savā valodā. Un rodas sajūta, ka politika visu laiku tā kā mēģina uh, kaut ko regulēt pēc tam, kad jau viss ir noticis, vienkārši regulēt to, kas jau ir neveiksme. Un tas ir arī šeit, arī šajā gadījumā nepieciešams rēģēt kvalificēti. Uh, tā, lai skaidri pateiktu, ka mums ir nepieciešams pilnībā īstenot investoru aizsardzības uh, politiku. Šeit mēs runājam par privātām personām, kas uh, iegulda savu naudiņu un vēlas to saglabāt. Bet ir ļoti svarīgi, lai viss notiktu pareizi, tā lai tiešām mēs varētu garant, garantēt uh, aizsardzības pienācīgu līmeni. Jā, šeit mēs esam pavirzījušies uz priekšu, šeit es runāju par komisijas uh, noteikumiem. Tiek runāts par to, kā ieguldītāji tiek aizsargāti, un mē, mums šīs, šis līmenis ir jāgarantē. Mēs turpinām uh, diskusiju par to, uh, ka ir svarīgi, lai būtu atbildība no uh, fondu uh, pārvaldītāja puses. Manuprāt, tas ir tiešām svarīgi, ir jābūt šai atbildībai. Vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ka lai šādi fondu pārvaldītāji, ja viņi sadala, lai viņi sadala uh, šo konkrēto veidu, tad šos konkrētos fondus no citiem fondiem. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu arī adekvātas sankcijas un sodi, tā lai būtu minimāla harmonizācija. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Un tad mēs varēsim nodrošināt uh, aizsardzību tā, lai uh, vienkārši mēs saprotam reālu situāciju. Ir jābūt, jābūt konsultācijām Es esmu pārliecināts, ka mēs varam panākt konstruktīvu risinājumu. Mēs tiešām vēlamies visiem pateikt, ka šeit ir, eh, šeit ir drošības pasākumi, aizsardzības pasākumi, kurus mēs vēlamies nodrošināt tā, lai mūsu eh, noguldītāji būtu daudz labākā situācijā. Paldies! Jā, lūdzu, Makarnikundze. Jā, paldies! Un paldies arī mūsu referentam par šo prezentāciju. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izmantošu, izmantot normatīvā akta pārskatīšanas iespēju, lai atkal nodrošinātu uh, noguldītāju uzticību, jo līdz šim tiešām bija uh, nepareizi gadījumi, nepareizi situācijas, Medov gadījums, ko jūs pieminējat, manuprāt, ir viens no viskaļākajiem skandāliem, un jautājums vienmēr ir par noguldītāju uzticību. Es nediskutēšu tagad pārāk detalizēti, jo mums ir paredzēts sanāksmes ar referentu, un tad mēs runāsim pavisam konkrēti. Kopumā manā politiskajā grupā mēs gribētu, lai būtu precīza informācija, ka to, kādi ir riski attiecībā uz akciju tirzniecību, Mēs arī gribētu, lai noguldītāji zinātu, kura juridiskā organizācija, kura juridiskā persona ir reālo fondu turētājs, kā ir ar pamatkapitālā zaudējumiem. Mēs tiešām gribētu, lai atbildības režīms būtu absolūti strikts, jo mēs tiešām vēlamies, lai investori, noguldītāji baudītu augstu aizsardzības līmeni piemēram, dažu depozitāri izmantošana vai arī m, mm, īpaša aizsardzība attiecībā uz konkrētiem noguldījumu veidiem. Arī šeit mēs gribētu lielāku, uh, um, lielāku stingrību. Arī par uh, kapitāla, arī, uh, kapitāla pārskatīšanu ikgadējā uh, uh, režīmā. Mēs gribētu, lai arī tādas lietas notiktu. Jā, skaidrs, ka mēs tuliņ, tuliņ sāksim diskutēt, un noteikti daudzi cilvēki teiks, ka šāda mm, aktīva pārskatīšana noteikti prasīs papildu izdevumus, un noteikti daudzi būs pret, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pietiekami pierādījumi, pietiekama informācija, ja tik tiešām ir paredzēts uh, Uh, noguldījumu certifikācijai, papildu izdevumi tā, lai mums būtu izmaksu aprēķins un lai mēs redzētu arī uh, tos labumus, tos plusus, kas nāk investoriem, jo viņiem tad būt, būs absolūta pārliecība par to, kā konkrētā brīdī ir sadalīts viņu kapitāls, kāda šobrīd ir situācija. Bet mēs noteikti diskutēsim ar ēnu referentiem kopumā. Esmu ļoti gandarīta par uh, referentu pieeju, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, lielāku uzticību no iedzīvotāju puses. Jo bijuši krāpniecības gadījumi. Paldies, lūdzu, Jensens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos runāt, runāt par tādu ekonomikas, ekonomikas un interese. Es pati strādāju uh, investīciju sabiedrībā, un tur es esmu noguldītāju, noguldītāju pārstāvē. Man pieder 16%. Tāpēc bija nepieciešams informēt jūs par šo potenciālu interešu konfliktu. Mana politiskā grupa uzskata, ka, ka tā ir tā ir ļoti svarīga lieta, lai noguldītājiem būtu pietiekami daudz aizsardzības, tāpēc arī šie noteikumi ir jāmaina, tas ir arī mērķis komisijas priekšlikumā, tātad virziens ir pareizs, tāpēc ir jāskatās, protams, arī e, tajā, kas ir ierakstīts sīkajos burtos, tā, lai viss būtu absolūti detalizēti, skaidri, precīzi, un komisija šobrīd ļoti labi ir pastrādājusi, mēs turpināsim strādāt, protams, pie šī priekšlikuma. Gigolds teica par sistēmām par, par to, kā, kādi atalgojumi, kādi ir stimuli, manuprāt, ir jāaizsargā tieši noguldītājs. Tas, ko viņš teica, ir ļoti pareizi, un arī komisijas priekšlikumā tas atspoguļojas. Mēs varam izmantot tos pašus principus, kādi parasti tiek īstenoti citās normatīvais aktos, piemēram, runājot par alternatīviem investīciju fondiem. Un, manuprāt, ir tiešām pareizi, ka mēs tagad skatāmies uh, detalizēti. Ja mēs runājam par tādām liberālām politikām, tad varbūt nebūtu īpaši pareizi ļoti dziļi iejaukties atalgojuma sistēmās. Bet ir skaidrs, ka jābūt tādam salīdzināmām sankcijām, salīdzināmai situācijai. Tas attiecās arī uz, in, ur, uz uh, ieguldījuma instrumentiem pārobežu ieguldījumi un skaidrs, ka, ja notiek darbība arī citās valstīs, tad ir jābūt arī līdzīgiem instrumentiem arī attiecībā uz sankcijām. Vēlos arī teikt, ka tad, kad Makāfī kundze runāja par banku sektoru un ka šeit ir arī papildu maksas, tad man arī radās dažādas domas, piemēram, par to, ka tiek izmantotas depozīta bankas trešais valstīs, un kā arī šeit būtu nepieciešams uh, ieskatīties rūpīgāk. Bet skaidrs, ka nedrīkstam aizmirst pamata interese. E, tie ir mūsu noguldītāji, kuri interesē tajā, lai viņa nauda tiktu aizsargāta. Paldies! Thank you. Mr. Kamal, please. Paldies, lūdzu, Kaman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un vēlos arī pateikties referentam. Iepriekšējā mēnesī mums arī bija vairākas diskusijas, un tika diskutēts arī ar citiem ēnu referentiem, un arī mūsu referents jau uzaicināja mani uz svarīgu pasākumu, kas notika Londonā, un, manuprāt, jā, daudzas idejas, par ko mēs šeit runājam, par uh, vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, un komisija uzskata, ka būs uh, jaunais noteikumu kopums. Jā, mēs nevēlamies, protams, uh, jautājumu, no jautājumiem izvairīties, bet vēlamies ļoti konsekventi tos apskatīt. Uh, Kā bija ar līdzinējiem priekšlikumiem? Tad, kad mēs, tad, kad mēs skatāmies uz dažādiem e, elementiem, kas bija iesaistīti arī e, finanšu krīzē, daudz runā par medovu gadījumu. Bet īstenībā, jā, šeit tiktu risināts šis jautājums, tiktu risināts jautājums par struktūru, par depozītu bankām un arī par atbildību. Tāpēc arī esmu ļoti gandarīts par šo priekšlikumu un arī ņemot vērā, kādas būs, kāda būs grozījuma šajā regulējumā un tāpēc arī attiecībā uz noteikumiem, uz citiem aspektiem, manuprāt, gal galā, e, gal galā būs uh, arī uh, attiecīgie noteikumi būs atšķirīgi arī situācijas starp profesionāliem investoriem un tie, kas investē uh, dažreiz tikai to savu naudu. Uh, ja vietējās prasības uh, sniedz, uh, vietējās prasības uh, nozīmē to, ka ir nepieciešams sniegt papildu informāciju par trešajā, trešajās valstīs ieguldīto naudu un, un šīs naudas pārvaldītājiem un pār atbildības nodošanu. Ja jūs tagad atskatāties uz krīzes iemesliem, mēs noteikti bijām visi ļoti neapmierināti par to, ka banku vadītāji neuzņemās vispār nekādas atbildības. Manuprāt, ir tikai pareizi, ka jā, uh, cilvēkiem, uh, cilvēki izdarīja kaut ko nepareizi, viņiem ir jāuzņemas atbildība. Vēl viena lieta ir par depozītu bankām. Uh, dažas bankas man teica, viņi saka, ka uh, šis noteikums nav loģisks, kas šobrīd tiek piedāvāts. Jā, dažas institūcijas saka, ka viņi vispār tiks izslēgti, un viņi nav īpaši pārliecināti, ka viņi var darīt uh, visu investoru interesēs. Un, ja mēs šajā tirgu neļausim piedalīties visiem, un tur var būt kredīta institūcija, un tad būs koncentrētākie riski, tad, tad arī šis jautājums vēl jāizpēta man teica, ka ir viena institūcija Maltā un Polijā, kā arī daži noguldījumi pārvaldītāji, arī viņi varētu būt, uh, uh, viņu darbs varbūt ietekmēts par sankcijām. Šeit dalību valstu kompetentās iestādes ir, mm, ir uh, tieši atbildīgās institūcijas un redzēsim, uh, kāda šeit būs situācija un, un kā šeit tiks nodrošināts uh, attiecīgais līmenis. Ir ļoti svarīgi, lai investoriem būtu vajadzīga informācija, bet lai mēs viņus, protams, nepārplūdinātu ar informāciju. Uh, problēmas, ko es šeit saskatu, ir saistītas ar finanšu krīzes faktoriem, bet bija tiešām uh, tāds svarīgs aspekts, ka starp uzvedību, starp rīcību un uh, saņemtu atalgojumu nebija cieši saiknes. Mm, bija arī kāds, e, kāds speciālists, kas runāja par ekspertiem, un viņš runāja par fondu pārvaldītājiem. Un uh, viņš teica, jā, ka bija, bija ļoti dārgi, ļoti riskanti ieguldījumi, kas lika, uh, kas ļāva arī gal galā uh, saņemt uh, labu atalgojumu, bet ilgtermiņā tur nebija ri veiksmīgs risinājums. Lūdzu, Lolingas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu teikt, ka šeit uh, nav neviens, kurš nepiekrist, ka nepieciešams uh, stiprināt uh, ieguldītāju drošību PVKU iet, ietvaros. Man ir jautājums Eiropas komisijai. Mēs uh, šobrīd strādājam pie UCITS 5, pie UCITS 6. Tiek jau izziņots. Man rodas jautājums, vai nebūtu labāk padarīt uh, UCITS likumdošanu pilnīgāku, varbūt ar mazāk regulācijas, jo es nedomāju, ka tas būtu saprātīgi un pienācīgi uh, nepārtraukti mainīt uh, regulācijas ietvaru. Un tagad par UCITS 5. Eh, Lai varētu veikt uh, debatas par UCITS regulējošo ietvaru un to harmonizēt, ir nepieciešams harmonizēt noguldītāju standartus. Uh, un ir nepieciešams ņemt vērā to, kāds ir uh, direktīvas uh, saturs. Jo tā paredz ļoti tādu nopietnu legālo juridisko pamatu tiem uh, uzņēmiem, kas nav UCITS fondi. Galvenajiem mērķim tomēr vajadzētu būt eh, standartu eh, konverģencei starp eh, UCITS 5 un otru regulējošo ietvaru, lai nodrošinātu darbu uzraudzības iestādēm un nodrošinātu arī aktīvu identisku pārvaldību, lai nodrošinātu labāku ieguldītāju aizsardzības drošību, lai arī ieguldītāju fondiem padarīt dzīvi vieglāku. Ucits ir paredzēti mazāka izmēra ieguldītājiem, un tāpēc mums ir jādomā par eh, fonda atrašanās vietu un uzraudzības iestādi un uh, ieguldītāju, lai tātad tieši šie būtu svarīgākie elementi. Noslēgumā gribētu teikt, ka ir nepieciešams likt uzsvaru pirmām kārtām uz konverģenci, lai nodrošinātu atbilstību MIFID direktīvai, un otrām kārtām jānodrošina ieguldītāju aizsardzību, un trešām kārtām ir nepieciešama uh, skaidra izpratne par to, kāda ir uh, aktīvu un finanšu tirgu darbība. Dažkārt, kā mēs zinām, ir tehniskas detaļas, kas var kompromitēt ieguldītāju aizsardzību un kopumā var graut šo uh, ucits uh, struktūru uzticamību, ko mēs, protams, nevēlamies darīt, jo UCITS, tātad šie kolektīvi ieguldījumi uzņēmumi, ir uh, Eiropas panākums un mums ar tiem vajadzētu lepoties. You, Mr. Paldies, Šmita kungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Lulīngas kundze beigās pateica tieši to, ko es gatavojos teikt. Es biju referents attiecībā uz UCITS. Uh, uz šiem kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem. Tas, man liekas, bija 2001. 2003. gadā, un jautājums bija tā teikt iestrēdzis kāds 12, 13 gadus, un tad mums izdevās pavirzīties uz priekšu, un tas bija milzīgs panākums, un to, domāju, vajadzētu novērtēt. Direktīvā, par ko es esmu atbildīgs? ieguldītāju kompensēšanas schēmu direktīva, tā ir pilnībā blokēt, bloķēta, nekas nenotiek, un iespējams pēc uh, diskusijām par Banku Savienību kaut kas varētu notikt, bet šajā gadījumā, protams, bija ļoti noderīgi, ka tagad mēs te varam runāt par uh, ieguldītāju aizsardzību, un tas ir iekļauts šajā dosijā. Un tāpēc es domāju, ka mēs šodien varam būt apmierinātāki ar to, kas ir panākts. Paldies, saka priekšsēdētājs vai komisijas pārstāvi vēlētos kaut ko teikt. Thank you much. Paldies. Jā, paldies, ka, esat, eh, ka dodat mums vārdu. Es domāju, ka mēs ņemsim vērā dažus no tiem jautājumiem, kas te tik minēti. Mēs noteikti ļoti uzmanīgi aplūkosim tiesīgās institūcijas. Arī šis jautājums ir nācis uh, mūsu uzmanības uh, lokā. Tātad, kas var darboties kā depozitārī, tie nevar būt uh, uh UCITS uzņēmumi. Tātad, skatoties uz to, kas drīkst būt uh, depozitārijas, tur, protams, investoru aizsardzībai jābūt galvenam jautājumam mums par kaut ko debatējot, tāpēc uh, lai kā mēs eh, tos definētu, es joprojām uzskatu, ka MIFID būtu slieksnis, kas visiem ir jāizpild, tātad kapitāla prasības eh, atbilstoši MIFID direktīvai. Uh, Un tāpat arī institucionālā un organizatoriskā ziņā MIFID direktīvai ir jābūt kaut kādam tādam kritērijam vai arī pamatnosīkumam. Ja jūs esat stipri zem šīs MIFID eh, direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem, tad jūs nevarat darboties kā depozitārijas par kalendāru. Mēs esam to ņēmuši vērā. Ucits numur 5, diemžēl, nedaudz kavējās. Optimālam vajadzēja parādīties eh, ar AFMD paralēli, bet eh, tagad mēs esam izlēmuši veikt depozitāriju reformu pirms ļoti svarīgas UCITS reformas, jo depozitāriju saskaņošana ir ārkārtīgi svarīga. Kā jau arī Kamalkungs teica, mēs nevaram pieļaut situāciju, kad uh, mazum ieguldītāji UCITS ietvaros ir mazāk aizsargāti nekā uh, profesionāli ieguldītāji uh, AFMD ietvaros, un tāpēc mēs esam nākuši klajā ar eh, priekšlikumiem par depozitārijiem. Un vēl viens iemesls, kāpēc esam izskatījuši šo depozitāriju jautājumu tādā steidzamā kārtā, ir tāpēc, ka ir vēl vienas eh, debatas attiecībā uz ieguldītājiem fondiem kā tādiem par to, kāda loma ir eh, fondiem, un šis, šī debata ir plašāk par UCITS fondiem. Te ir runa arī par citiem investīciju fondiem, kas nodarbojas ar uh, Eh, repo tirgu un tāpat arī eh, citos eh, investīciju instrumentos. Un šis tirgus ir ļoti plašs, un tāpēc mūsu konsultācijas, kaut gan vēršot uzvaru, uzsvaru uz UCITS, nozīmē, ka mēs darbosimies plašāk. Manuprāt, tas ir vēl viens ļoti labs iemesls, kāpēc mēs tagad esam uzsākuši depozitāriju reformu attiecībā uz UCIC un esam to nodalījuši no plašākām debatēm par investīciju fondu lomu ēnu banku darbības e, jomā. Tas, es domāju, būs viss īsumā no komisijas puses, bet e, es aicinu visus ļoti uzmanīgi aplūkot šo, e, šo kritēriju jautājumu, lai kapitāla un organizatoriskajā ziņā būtu garantijas, ka nedrīkst būt zemāk par MIFID direktīvas uh, standartiem, jo uh, MIFID standarti ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu drošumu un lai uzņēmums būtu gatavs uzņemties uh, atbildību par konkrēto savu darbību. Paldies! Paldies komisijai un atkal noslēdzošais vārds Gigaldu kungam, referentam. Paldies, pavisam īsi! Gribu pateikties par komentāriem. Man šķiet, ka te valda tāds ļoti līdzīgs noskaņojums un gars. Pateicos arī par dažādiem priekšlikumiem, kas uh, tika izteikti, ko izteica Ailīna un Saic. Tāpat Jensens kundze, es gribētu pateikties visiem. Un es domāju, ka šī ir pirmā reize, kopš es esmu šajā komitejā, ka kāds jau runas sākumā ir norādījis, ka varētu pastāvēt interešu konflikts vai kaut kāda īpaša saikne ar sektoru, kam mēs izstrādājam likumdošanu. Tāpēc es gribu pateikties uh, Jensens kundzei par to, ka sāka savu uzrunu šādā veidā. Es to nekad šajā komitejā neesmu dzirdējis. Es domāju, ka tas nav tikai tāpēc, ka jūs esat vienīgā persona, kurai varētu būt šāds interešu konflikts. Otrām kārtām. ir pilnīgi normāli, ka mēs pieejam šim jautājumam tādā veidā, ka mēs raugamies uz, uh, aplūkojam dažādus interešu finanšu centrus, un tāpēc arī man bija ļoti interesanti būt Londonā un runāt par šiem jautājumiem, un es domāju, to vajadzētu darīt arī ar citām jurisdikcijām. Un vajadzētu tikties un runāt arī ar otru pusi, ar institūcijām, kas aizsargāja patērētājs un investors. Un tā būtu tikai normāla prakse, kādu vajadzētu piekopt. Papildus tam gribētu teikt, ka ir, protams, viens jautājums, kas ir uh, izšķiroši svarīgs upcits uh, uzņēmumu pasaulē, kas bija paredzēta mazumu ieguldītājiem. Tas bija tāds milzīgs veiksmes stāsts, jo mēs nospraudām konkrēts kritērijus. Tagad mēs redzam, uh, notiek atkal finanšu inženieru darbība, ja tā varētu izteikties, un notiek pārējus produktiem, kas normāli tikt uzskatīti par uh, IFM produktiem. Šķiet loģiski teikt, nu kāpēc tad mēs nevarētu harmonizēt abus standartus. Bet man jāsaka, ka runājot ar uzņēmumiem un patērētājiem, um, man uh, attieksme kļūst skeptiska, jo UCITS ir attaisnojuši sevi, tāpēc, ka tie ir uzticami mazuma uh, ieguldītājiem, un tāpēc mums vajadzētu aizsargāt šo uh, uzņēmumu veidu. Un Ja finanšu centros ārpus uh, Eiropas tagad sāktu runāt, ka UCITS ietvaros var sākt tirgot visdažādākās lietas, tad būtu satraukumam pamats, un tad varētu sākties sarunas par to, ka ārpus Eiropas varētu gribēt noteikt kaut kādus stingrākus standartus, tad mēs no tā varētu tīri negatīvi ciest. Tāpēc nevajadzētu Tātad, ja mēs paši stingrāk strādātu pie saviem UCIT standartiem, tad mēs varētu panākt, lai citi arī to ievēro un nevis, lai otrādi tas notiktu. Mums jārūpējas, lai mēs konkurences ziņā neradītu sev nelabvēlīgāku situāciju. Tātad mums ir jādarbojas par uh, patērētāju interesēm un finanšu institūciju interesēm. Tātad ar šiem jautājumiem ir jādarbojas paralēli. Un uh, tādā veidā, es ceru, mums arī turpināsies diskusijas. Paldies! Laika grafiks ir tāds. Eh, Projekta prezentēšana 5. novembris, 22. Eh, novembris grozījuma iesniegšanas termiņš un grozījuma izskatīšana 17. decembrī, balsošana komitejā 21. janvārī nākošajā gadā. Nu, Pārējām pie nākošā ziņojuma, un tas ir 2011. Eh, gada ECB gada pārskats. Referents ir uh, Um, Marisa Matijas kundze, un es dodu viņai vārdu. Marija Martis. Obrigada, obrigada, Sr. Presidente. Um, bem, esta é de facto a primeira troca de visões que temos aqui na Paldies, priekšsēdētā kungs. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa komitejā par uh, Centrālas bankas uh, gada, ikgadējo ziņojumu. Un um, man šķiet, ka ekonomiskās krīzes apstākļos ECB kļuvusi redzamāka un aktīvāka. Tiek piesaistīti partneri, notiek aktīva darbība, lai uh, pārvarētu krīzi. 2011. gada ziņojums atspoguļo grozījumus kas ir piedzīvota Eiropas Savienības politikā, rēģējot uz krīzi. Prezidents uh, pats paziņoja, ka šis gads bija uh, neparasts. Mēs piedzīvojām uh, grozījumu salīdzinot ar 2010. gadu. Tā kā var runāt par diviem dažādiem periodiem. Es teiktu, pirmo sešu mēnešu ietvaros ECB rīkojas diezgan absurdi. Savukārt nākamajā pusgadā Tika mēģināts labot pirmā pusgada kļūdas un rīcība kļuvusi racionālāka. Aprīlī un augustā tika palielinātas procentu likmes, piemēram, to mēs visi zinām, par 15 bāzes punktiem. Gada beigās mēs konstatējām, ka ECB procentu likmes atkal samazināja un par tādu pašu uh, punktu skaitu. Nu, pat 2011. gada inflācijas līmenis bija augstāks salīdzinot ar 2010. Mēs konstatējam, ka pēc šiem notikumiem ECB nerīkojās racionāli ar procentu likmēm. Runa ir par konjunktūras inflāciju, kas saistīta ar degvielas cenām un to svārstībām. Tā kā rīcība vienkārši nebija adekvāta. Un otrajā pusgadā, kā teikts, tika mēģināts situāciju labot, procentu likmes tika samazinātas, bet um, bija problēma ar ECB ekspansīvo politiku. Aplaukojot gada ziņojumu, var redzēt, ka šī ekspansīvā politika neietekmēja kredītu piešķēršanu uzņēmumiem. Šī ir politika, kas tikai īstenota taupības pasākumu kontekstā, ietekmēja lielākoties uh, algas. Tātad otrā pusgada politika nav bijusi efektīva. Tas ir jāņem vērā. Bet vispār šeit ir divi diskusiju virzieni. Pirmais virziens skar ECB mandātu. Varbūt ir racionāli šajā mandatā ņemt vērā inflāciju un arī izaugsmas nodarbinātības uh, rādītājus, piemēram. Pirmais, lai pārvarētu stagnēšanu Eirozonā, kas mums ir jāizdara, ir um, jāpalielina algas Eirozonā. Tas uh, uzlabotu pirktspēju un pieprasījumu pēc precēm pakalpojumiem. Un tas palīdzētu izlīdzināt uh, situāciju starp centru un perifērijām. Un šis ir pirmais virziens. Otrs virziens, ko dara ECB ārpus mandāta. Tas atkal ir sasaistīts ar taupības pasākumiem un taupības politikas kursu. Visi šajā komitejā droši vien būs sapratuši, uh, cik lielu lomu ECB ir spēlējusi konsultējot dalību valstis un daļēji diktējot pasākumus. Un tad bija šie ieteikumi pie publisko pakalpojumu sniegšanas, pie nodokļu politikas. Un tiešām ieteikumu bijis ļoti daudz, un uh, savā ziņā ECB ir diktējusi dalību valstīm, ko darīt. Tātad ieteikumi lielākoties par to, kā uzlabot labklājību. Noslēgumā daži punkti par ECB darbības veidu un ietvaru. Pirmkārt, runājot par ECB prezidiju. Par to komiteja jau bija vairāk kārt organizētas diskusijas, un Mums pie tā jāatgriežas, jo mēs redzam, ka prezidijā netiek ievērots um, dzimuma līdzsvars. Un um, otra lieta - ECB kļūst aizvien centrālāka iestāde, centralizētākā. Un um, Un parlamentam ir grūti īstenot demokrātisko kontroli, kas ir nepieciešama. Šī kontrola tiek īstenota visai zemā līmenī šobrīd. Un šeit būtu jāizskata daži kontekstuāli jautājumi. Pirmais jautājums. Vai mēs varam tā turpināt? vai arī ECB jāapņemas īstenot uh, plašu ekspansīvo politiku. Nevis protekcionismu politiku. Un otrs jautājums, vai mēs varam uh, atbalstīt ECB mandātu arī turpmāk, mandātu, kas vairāk orientējas uz cenām. Nu, lūk, šie jautājumi mums ir jāizskata, šie jautājumi tiek uzdoti ziņojumā, priekšlikumā. Man interesē kolēģi viedokļi un labprāt uzklausīšu komentārus. Paldies, ziņotājs kundzi. Piecēna referenti mums ir. Izsakieties īsi, lūdzu, Pelts kundze. Paldies priekšsādātākums, paldies um, referentī. Jūs sniedzāt kopsavilkumu, kas bija īs, lakonisks un pilnīgs. Un es arī piekrītu, 2011. gads ekonomiski un finansiāli bija izaicinājuma gads, bet tas nav bijis pirmais izaicinājuma gads un nebūs pēdējais, noteikti nē. Tā kā mums jāsaprot, ka šī ir ilgstoša problēma un uh, mums tā ir jāresina ilgtermiņā. Tāpēc es piekrītu visiem priekšlikumiem, kas izskanēja runājot par mandātu. Jā, mums vajadzētu iedziļināties šajā jautājumā. 2011. gads tika iedalīts divās fāzēs. Pirmajā fāzē mums bija pretrunīga ECB rīcība, un tad otrajā pusgadā ECB rīcība rīkojās diezgan citādi, un eh, tas bija satraucoši mums visiem. Ja mēs runājam par eh, šo pieaugumu par 15 bāzes punktiem procentu likmēm, tad eh, pēc sešiem mēnešiem notika gluži pretējais. Vajadzētu izskatīt detaļas un saprast, kāpēc tas tā notika. Kāds tam bija par iemeslu? Un īpaši decembra lēmuma ietvaros mums uh, situāciju izskatīt. Jo šis lēmums Eiropas Savienībai nebija labvēlīgs. Nākamā liela problēma ES bija valstu parādi, kas izdarīja spiedienu uz bankām, kas uh, laika pasliktināties tālāk finanšu sistēmām. Šeit ECB bija daudz jādara. Runa bija par Grieķijas valsts parāda restruktūrizāciju, un vienā brīdī ECB teica, ka nenorakstīs vienkārši šo parādu. Un vajadzētu padomāt par šo viedokli, ņemot vērā to, kas notika tālāk. jāpadomā, vai šī pozīcija bija labi pamatota. Tad 2011. gada augustā parādījās citas tendences, netik ļoti saistītas ar pašu ECB, bet drīzāk ar mandātu un mandāta darbību. Runājot, protams, par kredīta politiku. Kredīta politika tika īstenota nehomogēni ar traģiskām sekām periferāliem reģioniem, uh, šajā reģioni nevarēja rezultatīvi pieprasīt kredītus uh, ar katastrofālām sekām. Pagaidām notiek aktivitāšu pārcelšana, tiek uh, pārpirktas obligācijas, bet uh, mums vajadzētu izvērtēt šos pirmsākumus. Manā galvā ir daudz jautājumu, daudz kas ir jāizmeklē. Un man ir vēl citi jautājumi, kas saskana ar referentes teikto par lomu, ko spēlēja ECB tā visā. Būtu labi sarīkot plašāku diskusiju, piemēram, par riska novērtējumu, riska novērtēšanas politiku, ekonomikas izaugsmi, mūsu perspektīvām, izaicinājumiem Eirozonā, paplašināšanās iespējām, un tā tālāk. Tātad uzticēšanās ECB eh, e mūsu politika šajā jomā, grozījumi, kas var būt veikti, un tad arī kas notika šo pēdējo nedēļu laikā. Jūs atceraties mūsu diskusijas par eh, pāraudzības aktivitātēm, pilnvaru paplašināšana, ko šeit varētu ieteikt, te arī ir daudz jautājumu. Atskatoties eh, uz 2010. gada ziņojumu, tur bija aspekti, kas toreiz šķita svarīgi, bet uh, nākamajā ziņojumā šie jau punkti vispār ir pazuduši, vairs neparādās. 13. punkts, piemēram, kur runā ir par eh, to, lai izveidotu struktūru, kas uh, vērtētu kredītus par priekšrocībām un trūkumiem. Iespējams, tā nav bijusi laba iniciatīva, bet um, referente tomēr vajadzētu, manuprāt, saprast, kāpēc šis punkts pavisam pazudis, kas tur notika. Noslēgumā teikšu, ka esmu gatava sadarboties ar referenti, paldies par paveikto darbu. Uh, un uh, mēs sagatavosim grozam priekšlikumus. Paldies! Huang Nagok kungs, lūdzu. Paldies! Man prieks sadarboties pie šī dosie ar sievietēm. Paldies Marizai, kur notika šis pirmais ceļojums uz Frankfurti. ZCB galveno mītni, lai pārunātu svarīgas lietas ar ECB top menedžmentu. Mēs mm, runājam par pārpirkšanu, vērts pa, trīsgadīgo vērts papīru pārpirkšanu. Toreiz um, par šo vērts papīru aplikšanu nodokļiem, par ECB mandātu arī tika runāts. Un um, mēs konstatējām, ka bieži mēs uh, ejam tālāk par vienkārši cenu stabilitāti, uh, jo dažreiz tika pieprasīta rīcība no ECVX pārsniedz tās mandātu. Šodien mums ir uh, demokrātiskās kontrolas problēma, uh, budžeta budžeta un uh, monetārā pārvaldība, banku pārvaldība, visi šie riska faktori, sakarā ar kuriem mums bija daudz jautājumu ECB valdī. Tas ierobežos ar diviem jautājumiem šodien. LTRE pastāv tāda programma ECB. Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, zālē acīm redzot ir eh, interferences eh, mobilo telefonu darbības dēļ. Varbūt ir vērts pamanīt mikrofonu, runāt pie cita. Nu, atvainojiet, visi saka priekšsādātāji, bet būtu labi, ja mēs tomēr viens otru varētu dzirdēt. Jā, tātad par eh, LTRO eh, programmu. ECB ietvaros uh, uh, tika īstenota šī emisiju programma, tika sagatavot vērtspapīri, viena gada, trīs gadu papīri, un uh, nolauks bija izmantot uh, šos papīrus uh, tirgos, lai palīdzētu valstīm, bet uh, šie līdzekļi nonāca valstu bankās galu galā. Nu, var uzdot jautājumu, cik efektīvas ir bijušas šīs programmas un kā ECB uzraudzīja šīs programmas um, un kā ECB rūpējas par to, lai palīdzētu valstīm, kas visvairāk cieta krīzes apstākļos. Katrā gadījumā šī programma nav bijusi veiksmīgākā, lai cienītos pret spekulācijām. Un uh, Eiropas stabilitātes mehānisms šeit uh, neattaisnojās, un mēs gribējām tātad labāk kontrolēt kreditēšanu valstīs, kas cieta no spekulācijām, bet um, ECB tas nav izdevies. Un, ja mēs uh, aplaukosim ECB kreditēšanas politiku attiecībās ar Grieķiju, Nu, aptuveni 50 miljārdi eiro tika ieguldīti no ECB puses, lai palīdzētu Grieķijai, uh, bet uh, ņemot vērā inflāciju un citus faktorus, ECB samaksāja mazāk par 40 miljārdiem par šiem vērtspapīriem. Un tagad um, ECB pieprasa šo līdzekļu uh, atmaksāšanu, uh, un mēs redzam, ka uh, starpība ir aptuveni 11 miljārdi, kas uh, pārsnes Grieķijas IKP vairāk kārt šobrīd. Es uh, nezinu, vai ECB paredzēja šādu situāciju uz priekšu, vai 96,7% no visiem, kas palīdzēja Grieķijai ar kredītiem, būtu gatavi samierināties ar zaudējumiem, es eh, nezinu. Bet salīdzinot ar 2010. gadu, ECB uzrāda 3,6 eh, miljārdus, eh, kas iztrūkst, un uh, Eh, saka, ka tas ir eh, šo vērtspapīru programmu rezultāts. Rezultātā var secināt, eh, ka Grieķijai tas nepalīdz. Var daudz ko teikt par ECB un par šo 11 miljārdu politiku. Un es ļoti ceru, ka man būs iespēja uzdot visus jautājumus, kas eh, man ir galvā un kas jau ir sagatavot un tapuši sadarbībā ar referenti. Paldies! Um, Tremosā kungs. Paldies! Pāris jautājumu. Es eh, arī palīdzēju Šī jautājuma aplūkošana es um, apsveicu Marijas un vēlos ar viņu strādāt un uh, vēlos arī piedalīties šajā uh, komandā, kas es, uh, kurā es ceru būs izlīdzsvarota, runājot par dažādu dzimumu pārstāvjiem. Es uh, vēlos atgādināt par uh, to, ko teica Spānijas politiķis, runājot par obligāciju pārpirkšanu. Viņš teica, ka bez ECB un viņa palīdzības situācija būtu sliktāka. Tas tā būtu man, kā Eiropas federālistam, pietrūksta Eiropas finanšu ministram citu Eiropas amatpersonu, kas varētu uzņemties ECB darbību, bet tā kā mums uh, šāda amatpersona nav ECB, tas ir jādara. Ziņojums katrā gadījumā ir um, interesants, un te varētu parunāt par LTRO operācijas veiksmi. Es atceros, pirms Ziemassvētkiem tā bija tā kā Ziemassvētku dāvana no ECB puses LTRO. Uh, kreditēšana, Spānijas parāda pārpirkšana, bet tagad uh, vajadzētu panalizēt uh, efektivitāti, jo pēc otrā LTRO martā mēs redzam, ka banku sistēmas uh, nepiedāvā reāla ekonomika kredītus. Dragī kungs tieši šeit, šajā palātā, teica, ka šī sistēma nav efektīva vairs. Spānijā mēs redzam, ka visa nauda tiek izmantota, lai pārpirktu publisko parādu, un uh, naudas pilsoņiem mums praktiski nav. Un ir pēdējais laiks to labotu. Citādi ekonomika cietīs. Vēl viens jautājums. Es ticu eiro 2010. gadā. Es parasti eh, savus komentārus mm, pabeidzu ar vārdiem, un mēs teicam ECB un viņu politikai. Es teicu arī mūsu valūtai un mūsu sistēmai. Man prieks redzēt, ka šī gada ziņojumā ir vesels uh, vesela rindkopa par sistēmu kā tādu. Tas palīdzēs eh, mūsu diskusijās, un tā tas nav bijis pagājušajā gadā. Man interesē um, valūtas savienība, kas būtu stabila, ilgtspējīga, un atgādinu, ka tūkstošiem miljonu tiek apmainīts starp dažādu valstu centrālajām bankām, un man interesē, vai tas ir ilgtspējīgi un vai tas arī turpināsies. Un kā ASV Federālā rezerve ar to cīnās? Būtu labi to pāanalizēt. un Nacionālās bankas. To situācija ir ļoti svarīga, runājot par ārkārtas likviditātes mehānismiem un to piemērošanu. Tas bija īpaši aktuāli šogad, bet varbūt aktuāli arī turpmāk. Un man prieks, ka Dragīkungs tagad ir prezidents. Man šķiet, ka viņš ļoti spējīgs. Un um, šķiet, ka ar viņu var racionāli diskutēt, lai palīdzētu pilsoņiem Um... Sens nav klāt. Nu, tad laikam jūs būsiet viņa vietā. Nē, Svens ne Eva. Jo Eva īstenībā bija jābūt ēna referentē šeit. Vienkārši pieminēšu te vienu lietu un nekomentēšu pilnīgi visu, kas jau ir pateikts. Par to faktu, ka Eiropas centrālā banka, kā šķiet, šobrīd jau tuvojas papildu uh, iespēju, papildu mandātu saņemšanas pie jau diezgan laba pilnvarojuma. Un tad redzēsim, kā ir ar to visu, vai mēs vēlamies tiešām palielināt viņu pilnvarojumu. Jautājums par demokrātisko leģitimitāti attiecībā uz to, ko dara Eiropas centrālā banka, šis jautājums tiek apspriests ar vien plašāk. Uh, Ja mēs šodien rakstam par Eiropas centrālo banku, mēs šobrīd rakstam vienu, tad varbūt sākot ar nākamo gadu būtu nepieciešams vesels divus ziņojumus rakstīt, jo viņiem būs arī šī uzraudzības funkcija. Un tad attiecīgi ir jārunā savādāk at, atkarībā no tā, par ko viņi runā, par uzraudzības, par monitoringa vai arī par uh, supervīzijas funkciju, bet jebkurā gadījumā šis uh, ziņojums būtu labs veids, kā parādīt centrālajai bankai, ka mēs tiešām no viņiem sagaidām kaut ko, bet nevis lūdzam. Mēs vēlamies, lai viņi būtu uh, atbildīgi, kad viņi dodas uh, savos braucienos, uh, pārbauda situāciju uz vietas, un tas būtu tās veids, kā mēs varam jau laikus brīdināt. Tagad no manas puses priekšsarētājs saka, vēlos atgādināt deputātiem, uh, kā no mūsu puses ir gaidīts uh, ikgadēj ziņojums, līdzīgi kā tas ir attiecībā uz uh, konkurenci. Uh, tas ir pašiniciatīvas ziņojums un runājot par ECB lomu, manuprāt, tā ir diezgan nopietna problēma, uh, kas ir iestājusies tieši attiecībā uz parlamenta iekšējām procedūrām. Ja mūs interesē lielāka atbildība, un tāpēc es ceru, ka deputāti varēs arī saviem, uh, savu grupu vadītājiem to pateikt. Nu, tā, lai mēs, kad nākamreiz palūgtu šo jautājumu izskatīt tā, lai uh, grupu prezidenti saprastu, ka šeit ir uh, nepieciešama demokrātiska atbildība. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! ziņojumā par 2010. gada Eiropas centrālās bankas ziņojumu tika runāts par centrālās bankas loma krīzes situāciju, un esmu pārliecināts, ka arī šogad šajā parlamentā uh, tiks teikts, ka Eiropas centrālā banka ir veikusi lielisku darbu. Taču no manas puses būs tagad tādi uh, trīs novērojumi. Pirmkārt, 2015. gada decembrī un 12. gada februārī bija uh, konkrēti pasākumi, kas ļāva nodrošināt uh, lētus kredītus. Taču joprojām netika sasniegts pats svarīgākais mērķis, kas ir palielināt aizdevumu klāstu tieši privātiem uh, uzņēmumiem un privātpersonām. Un tai vietā, lai nodrošinātu trīs gadu tirgus stabilitāti, reāli tika panākta trīs mēnešu tirgus stabilitāte. To pat nosauc par bazulku un centrālā banka šobrīd ir gatava nopirkt uh, valsts parādus, izmantojot īstermiņa transakcijas. Un tas nozīmē, ka ir diezgan nopietnas risks, un vēlos teikt, ka Vācijas centrālā banka e, balsojusi pret to. Un e, pagājušo nedēļu e, valsts, Vācijas konstitucionālā tiesa norādīja uz to, ka šie uh, Eh, noteikumi neatbilst Eiropas tiesību normām, un es pilnībā piekrītu gan Vācijas centrālās bankas, gan arī konstitucionālās tiesas lēmumam. Eiropas centrālā banka pērk obligācijas bez jebkāda veida ierobežojumiem, un uh, ir tikai ierobežojums laikā, bet izskatās, ka centrālā banka nevarēs eh, nodrošināt pienācīgu noteikumu izpildi, vai tik tiešām nesanāks tā, ka ka tā valsts, kas nevarēs pildīt saistības un pildīt šos noteikumus, vienkārši būs tādā bezizzies stāvoklī. Un tad līdz ar to uh, dalību valstu interesēs nāksies piekāpties, un tāpēc arī valstis vienkārši pateiks, lai arī ko mēs dārām, viss ir labi. Un tāpēc arī nebūs vairs stimula veikt attiecīgas reformas. Eiropas centrālā banka jau tagad uh, mums uh, ir uh, diezgan sarežģītā situācijā attiecībā uz savu bilanci. Ja viņi turpinās pirkt obligācijas uh, no tām valstīm, ka, kur uh, nenotiek reformas, tad iestāsies panika tirgu. Un rezultātā sanāk tā, ka būs milzīgs parāds, kuru nevarēs atmaksāt, un pat centrālā banka kļūs par sliktu banku. Centrālā banka uh, ir kļuvusi nevis par pēdējo risinājumu, bet uh, par aizdevēju visiem gadījumiem. Uh, cīņa pret inflāciju un savas neatkarības sargāšana ir kļuvusi par tādu politisko pašmērķi. Un tagad tiek uh, finansēti, uh, finansēti valsts budžeta parādi. Eiropas centrālā banka nav politiska organizācija, tā var uh, drukāt naudu, bet tā nevar radīt darba vietas, un tas ir jāsaprot. Uh, Tāpēc arī mm, politiķiem ir jāsaprot, ka centrālās bankas rokās nedrīkst nodot politisko, ka, politisko vāru. Ir jābūt arī demokrātiskai leģitimitātei. Šeit sanāk tā, ka mums veidos institūcija, kas rīkos aptuveni tā kā Vatikāns. Uh, ka nav demokrātiskās pārbaudes, piemēram, viņu sanāksmju protokoli ir slepeni un tāda informācija vispār nekur nevar saņemt. Nu, beidzot, deputāti piekrīt, jā, es jau cerēju, ka vismaz šeit man piekritīs. Dragi kungs, kas ir bankas uh, vadītājs, viņš ir kļuvis par tādu Eiropas pāvestu, un tad viņam ir savi kardināli, uh, Eh, kas ir centrālo banku vadītāji, un viņi ierodas uz Frankfurtu, slepinājām sanāksmē, mums veidojas tāda Eirozonas Roma. Un tāpēc tiešām ir jāsaprot, kā situācija mainīsies politisko nemieru, politisko problēmu laikā. Sanāk tā, ka cilvēkiem būs jāstājas pretī institūcija, par ko nekas nav zināms, un šīs šai institūcijai trūks demokrātiskās leģitimitātes. Un, manuprāt, tas ir milzīgs risks jo centrālā banka ir uh, kļuvusi par centrālo personu. Jā, nu jā, par to pāvestu, par to mēs runāsim vēlāk. Lūdzu, Silvija. Paldies, Šaron. Es uh, nesākšu ar kaut kādiem jokiem, bet vai jūs zinat, kāpēc Eiropā ir problēmas? Uh, un, uh, tāpēc, ka ir uh, vācietis Romā, uh, Un es nedomāju, ka tas eh, būtu godīgi tā teikt, un es domāju, ka Eiropas centrālās bankas veiktais darbs ir eh, atzīstams eh, sarežģītos apstākļos, un šis ziņojums, manuprāt, atklāja tādu īpašu lietu pirmām kārtām, tāpēc, ka ir notikusi notikuma gaita. Ja mēs pārdomājam, kāds bija 2011. gads, mēs labāk saprotam, ka Zināms, vairums vēl lēmumu, kam mēs piekrītam vai nē, tika pieņemti ātri. Un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai parlaments tā nedaudz ar skatu atpakaļ izvērtētu iepriekšējo gadu. Otrām kārtām, kā jau vairāk to teica, un es redzu, ka tēma arvien vairāk kļūst interesantāk, gribu atgādināt, ka 2011. gads, 11. gads kad vienīgā sieviete uh, strādāja tur un ka šī cīņa, tagad, ko mēs uh, vedam, nodrošināt kaut kādu minimālu dzimumu līdzsvaru, tā varbūt nevar labot to situāciju, kas ir veidojusies jau ilgākā laika periodā. Un vēl viena lieta. Eiropadom jūnijā uzsāk tādu jaunu pasākumu, kas ir apsveicams, jo pirmo reizi kopš krīzes sākuma ir centieni Uh, veidot tādu kopīgu pieeju valstu un vadītāji attiecībā uz banku un ekonomiskiem uh, jautājumiem un par uh, demokrātiju un arī par uzticamību. Un arī Francijā, jāsaka, šis termins ir ārkārtīgi interesants. Tātad, lai institūcijas būtu uh, uzticamākas, Domāju, ka mums parlamentam būtu diezgan nopietni jātiecās pret pārbaudas verifikācijas darbu, un eh, te jau kolēģi izteica uh, zināms jautājums, tāpēc no tautas partijas puses ir bijuši jautājumi par to, kā Eiropas centrālā banka atskaitās par saviem uh, ziņojumiem, par savām darbībām. Uh, Un es domāju, ka šis eh, ziņojums nav īstā vieta, kur mainīt eh, Eiropas centrālās bankas eh, mandātu. Mums ir līgumā lietas paredzētas, un es domāju, ka, ja mēs parādām ārējai pasaulē, ka um, mēs ievērojam līgumu, tas tikai stiprina institūciju uzticamību. Protams, ka nākotnē mēs to varētu gribēt un izvēršot demokrātiskas dematas, un Marijans Tīsens kundze ziņojums, piemēram, ir, kurā ir paredzēti elementi Eiropadoms tālākai darbībai, bet līdz tam varbūt izvai, izvairīsimies no prasībām vai piezīmēm ziņojumos, kas varētu teikt patikt vienam vai otram, bet varbūt kas nav patiesa analīze par to, par ECB e veikto darbu. Protams, jā, ka pēdējā laikā pieņemtie lēmumi varētu būt tāda diezgan liela inovācija, un Eiropadoma arī to ir ierosinājusi zināmas izmaiņas, bet eh, par to eh, tiks diskutēts citu instrumentu eh, ietvaros. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad mūsu referents. Tūki teica, ka jums piešķirts papildu desmit minūtes, bet īstenībā, nu jā, Gunār ziņojumam atlicis pavisam maz laika, bet arī lūdzu runājiet lakoniski, lai gan, protams, saprotu, ka diskusija ir ārkārtīgi aizraujoša. Muito obrigada, eu vou ser. Paldies! Nu jā, centīšos pavisam īsi izteikties un tiešām paldies jums par ārkārtīgi vērtīgiem komentāriem. Mēs dzirdējam no dažādām politiskām grupām viedokļus un diskusija bija tiešām ļoti veiksmīga, bija arī atšķirīgi viedokļi, bet uh, kopumā bija uh, iespēja redzēt, kāda kādas ir intereses attiecībā uz šo ziņojumu. Un atkal un atkal tika runāts par līdzīgiem jautājumiem no kolēģa puses. Sāksim ar pēdējiem izskatītiem jautājumiem. Pirmkārt, runāsim par Eiropas centrālās bankas mandātu. Es nedomāju, ka mēs drīkstētu par to nerunāt. Mums tiešām ir jābūt uh, pietiekami centīgiem attiecību sava mandāta uh, ievērošanu, bet uh, tuvākajā laikā ir paredzēts, ka Eiropas centrālā banka savu mandātu būs pat, var teikt, pārtērējusi, tā būs jau pārkāpusi robežai. Tāpēc ir nepieciešama vēl viena diskusija par centrālās bankas rīcību attiecībā uz to, ko tā dara dalību valstīs. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams turpināt diskutēt. Es saprotu, ka ir nepieciešama demokrātiskā uzraudzība, tā lai tā notiktu pilnībā, un šeit arī Eiropas parlamenta loma, un ko Eiropas centrālā banka dara ar Eiropas parlamenta priekšlikumiem. Mēs runājam par efektivitātes nodrošināšanas nepieciešamību, par instrumentiem runājot arī šeit, uh, deputāti runāja par to, kāda ir leģitimitāte attiecībā uz uh, par banku, par um, valsts parādu pārpirkšanu, tā, kas, piemēram, notika Grieķijā. Nu jā, tiešām ir daudz dažādi jautājumi, kas ir jāizskata, tad, kad mēs uh, pārunājam šo ziņojumu. Es strādāšu šīs nedēļas laikā uh, un nākšu klājā ar dažāda veida priekšlikumiem un lūdzu kolēģi līdz iesniegšanas termiņam sūtiet savus komentārus. Liels paldies! Ziņojuma projekts ir paredzēts 15. oktobrī, grozījumi līdz 25. oktobrim, diskutēsim 19. oktobrī un balsosim komitejā 21. janvārī. Un cerams, ka februāra plenārsēdē varēsim to izskatīt. Un tagad lūdzu Gunār Hokmark, jūsu ziņojums, un šī ir pirmā diskusija jautājumam par kredīti institūcijām un investīciju uzņēmumiem un attiecībā regulējumu režīmu. Nu jā, es tiešām ļoti atvainojos, ka tik īs laiks, bet noteikti centīsimies nākotnē vēlreiz izskatīt šo jautājumu. Paldies! Es centīšos runāt pavisam īsi, jo, nu, Laiks ir pavisam, pavisam īsts. Jā, žēl, ka tā notika. Es domāju, ka būtu pareizi pateikt, ka mēs dzīvojam grūtos laikos un mums ir diezgan nopietni izaicinājumi. Tas ir tādēļ, ka mēs visi redzam, kādas ir sekas tam, kā bankas uh, nevar šobrīd strādāt uh, pilnā kapacitātē. Tas ietekmē mūsu ekonomiku, bet tas ir arī izaicinājums tādēļ, ka mums ir nepieciešams pieņemt ne tikai lēmumus, bet pareizos lēmumus, kas ilgtermiņa perspektīvā varēs Eiropas Savienību padarīt stiprāku. Priekšsēdētāji, man ir viens svarīgs punkts, par ko ir jārunā, un manuprāt, tas ir tāds atskaitas punkts mūsu darbā, un par to ir jārunā atkal un atkal. Eiropas Savienība ir pasaules lielākā ekonomika. Ne Ķīna, ne, apie, ne ASV, nekāda cita. Tā ir Eiropas Savienība, bet mums nav lielākie tirgi nemaz. Un no manas perspektīvas, manuprāt, tas ir, vien, tā, tas ir viens no svarīgākajiem politiskajiem un ekonomikas izaicinājumiem, lai mēs varētu nodrošināt to, lai mūsu uh, Eiropas Savienība būtu vienota un tā, lai varētu Eiropas Savienībā attīstīt visplašākās iemaņas un iespējas, tā, lai tiešām tā kļūtu pār veiksmīgāku ekonomiku. Un tas attiecas arī uz Eiropas finanšu tirgiem tikpat lielā mērā kā uz cita veida instrumentiem. Tā ir mūsu atbildība. Mums tas ir jāpanāk. Es uzskatu, ka svarīgākais instruments attiecībā šo jautājumu ir nodrošināt to, lai mums ir vienots noteikumu kopums visā Eiropas Savienībā, tā lai šie noteikumi būtu, lai tie strādātu un lai tie darbotos pēc iespējas ātrāk. Mums ir normatīvie akti pār uzraudzības iestādi. Mums, piemēram, Saimana kunga ziņojums attiecībā uz garantijām un to visu panākt nav nemaz tik viegli, tas prasa diezgan daudz laika. Un izskatās, ka nav nemaz tik nepareizi pateikt, ka varbūt arī uz priekšu mēs vēl darbosimies šajā jomā. Taču tas viss mums ir vajadzīgs, un mums ir CRD uh, 4 process šobrīd, un tas arī nav viegli. Un tagad mums ir banku krīzes, mums ir uh, pārvaldības aspekti, un tas viss ir jārisina. Tāpēc, ka šeit ir saikne ar Eiropas, Eiropas finanšu tirgu mm, izturību. Un tad, kad man bija iespēja diskutēt par to referentu, es domāju, ka jā, mēs tiešām, mēs esam vienisprātis par to, ka mūsu mērķis ir rezultāti pragmatiski rezultāti, un tā ir mūsu, tas ir mūsu kopīgais mērķis - darīt to, ko mēs varam, lai Eiropas Savienība būtu vienota. Un es absolūti uzskatu, ka mēs varam turpināt to darīt un panākt to, lai šis normatīvais akts būtu spēkā un darbotos. Tas ir pamatu pamats. Es saprotu, ka šobrīd notiek arī citas diskusijas par dažādiem aspektiem, kas ir saistīti ar banku sektoru. Jā, tiek runāts par to, ka ir vajadzīga lielāka uzraudzība un tiek runāts arī par daudziem citiem jautājumiem, bet vēlos arī uzsvert, ka nevar uh, būvēt jumtu, kamēr nav pamata. Un Jā, mums nekas neno, nesanāk attiecību uz kapitāla prasībām, depozītu, garantijas schēmām un attiecību uz kompensācijām, tad īstenībā būsim pavainājuši Eiropas Savienību un samazinājuši tās iespējas, kas mums ir. Jo mums ir atbildība tieši attiecībā uz rezultātu sasniegšanu. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir ļoti svarīgs elements mūsu normatīvajā bāzē attiecībā uz bankām un finanšu tirgiem. Nālos arī teikts, ka tas ir tāds veids, kā mēs varam atdzīvināt kapitālismu tā, lai būtu pilnīga, pilnīgs atbalsts no visām politiskajām pusēm, jo, jo šī normatīvā akta sekas būs ļoti nopietnas runājot, piemēram, par kompensācijām, doma ir tāda, lai uh, daļu turētāji uzņemtos pilnu atbildību, un to mēs varēsim panākt, izmantojot pareizos instrumentus, bet tas var arī nozīmēt to, ka tās bankas, uh, kuras mēs šobrīd uzskatām par pārāk lielām, lai tām neizdotos īstenībā, lai šīs bankas uh, varētu bankrotēt, bet lai tas neietekmētu sabiedrību kopumā. Tā lai būtu uh, tā lai bankām būtu iespēja pazust no tirgus, nenodarot nekādu milzīgu ļaud, ļaunumu finanšu sistēmai. Un tas mums ir jānodrošina tā, lai mums būtu pienācīgi instrumenti, kas tiešām ļautu to visu panākt, lai glābtu to, kas ir jāglābj, bet te pašā laikā, lai Uh, nodrošinātu sistēmu, kas ļauj ekonomikai darboties. Tāpēc es uzskatu, ka šis normatīvais akts ir ārkārtīgi svarīgs. Turpmākais diskusijās es ļoti gribētu, lai mēs skaidri nošķirtu starp dažiem svarīgiem fenomēniem. Pirmkārt, ir banka, kurai ir smaga situācija. Un cita, situ, cita lieta ir tāda, ka mums ir banku krīze. Tātad nevis viena bankā, kas ir krīzes situācijā, bet veselu banku sistēmas krīze. Un tātad, jā, ir banku krīze, tad parasti tas nozīmē to, ka bija nepareiza riski, nepareiza pārvaldība, eh, īpašnieku struktūra varbūt nebija skaidra. Un, jā, mēs šeit runājam par investīcijām, tad lielākoties viss jau ir zaudēts. Ja mēs runājam par krīzi, tad tā ir sistēmiska krīze. Problēma nonāk bankās, bet tā nāk no ārienes. Un šeit dažas bankas ir labākā situācija, labāk sagatavotas, un citas bankas savukārt ir sliktākā situācija, jo ir sliktāk sagatavotas. Bet jebkurā gadījumā kaita tiek nodarīta pilnīgi visai sistēmā, un manuprāt, tas nozīmē arī to, ka situācija ir mazliet atšķirīga, jo šeit zaudējumus sistēmiskās krīzes gadījumā mm, ir jāatgūst šī, šie resursi. Manuprāt, ja ir šī sistēmiskā krīze, tad ir viena lieta, no kuras ir jāatkāpjas, un tās ir bailes. Kā parasti tiek teikts, ka vienīgā lieta, no kā ir jābaidās, ir pašas bailes. Jo bailes sistēmiskā, sistēmiskās krīzes gadījumā ir visbriesmīgākā lieta. Tāpēc arī, manuprāt, tie instrumenti, ko komisija šobrīd piedāvā, ir pareizi instrumenti. Tā ir iespēja nošķirt labos aktīvus no sliktiem aktīviem, tā ir iespēja pārdot banku, tā ir iespēja um, izpirkt banku, bet, protams, atkarībā no tā, kāda krīze ir iestājusies vai arī kāds ir šis krīzes tvērums, ir jāsaprot, vai tā ir atsevišķas bankas krīze, vai tā ir banku sistēmas krīze, un no tā arī ir jārīkojas. Runājot par um, valsts garantijām, par to, ka, banka varētu pārņ eh, ka valsts varētu pārņemt bankus savā pārvaldībā un izpirkt to, šie instrumenti ir jāsaprot, kādos gadījumos ir nepieciešams uh, nodrošināt to visu. Jo skaidrs, ka ja ir sistēmiskā krīze, tad tajā brīdī, kad atkopsies ekonomika, būs iespējams arī atgūt aktīvus. Savukārt, ja tā ir atsevišķas bankas krīze, tad uh, noguldījumi, var teikt, ir zaudēti. Tāpēc ir jābūt visam, kas ir nepieciešams, visiem instrumentiem, lai banku sistēmā nebūtu šo baiļu darboties. Un tam tas ir jānodrošina. Ir jāņem vērā, ka ja ir tik smaga krīze, kā mums jau ir bijusi, kā mēs tikko pieredzējām, tad ir jābūt šiem instrumentiem, kas ļauj ātri rīkoties. Tie, kas mani labi pazīst, jūs noteikti zinat, ka es neesmu īpaši jā, socialistiski noskaņots. Es nerunāju par to, ka tajos brīžos, kad es runāju par uh, īstermiņā uh, Uh, īpašumtiesībām uh, bankā no valsts puses, es nekādā gadījumā nerunāju, ka ir nepieciešams nacionalizēt bankas. Nē, bet ir jābūt tādai iespēju uz laiku pārņemt. Priekšsēdētāji, mums ir nepieciešams atgūšanās plāns, un ir jāpasaka arī, kad ir paredzēts rīkoties, kurā brīdī mēs iejaucamies. Uh, tā ir diskusija ar pārvaldītājiem mērķis ir nodrošināt to, lai lielie riski nemaz neiestātos. Un, un mēs runāsim ar ēnu referentiem, kurā brīdī mēs to darīsim. Varbūt, um, varbūt mēs varam šo aspektu iekļaut drīzāk rezolūcijā nekā mūsu atkāp, atkopšanās plānā. Ir ļoti svarīgi, lai izmantotu arī tās saucamo bailīnu instrumentu vai arī um, menedžera izpirkšanas instrumentu. Uh, Tas ir instruments, kas ir pieejams, un šo instrumentu var izmantot. Un rodas, protams, problēmas, jo citas bankas un citas institūcijas var arī iejaukties šajā problēmā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šīs iekšējās glābšanas vai iekšējās atpirkšanās instruments labi strādātu. Arī banku krīžu situācija. Es zinu, ka ir ieteikumi no, uh, no ēnu referentiem, un, manuprāt, viņi piedāvā tieši dažus tos bail-in uh, variantus, kas ir ļoti veiksmīgi. Runājam par garantiju schēmām un fondiem, garantiju fondiem, kas ļauj palīdzēt risināt problēmas, bet es gribētu runāt par to, ka mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai mēs varētu rīkoties. Uh, rezultātu vārdā. Ir jābūt instrumentiem, kas ļauj panākt rezultātus. Savādāk sanātu tā, ka mēs nedaram to, ko mēs varam, lai Eiropas Savienība saglabātu stipri. Paldies! Time, so going... Paldies! Mums ir ārkārtīgi maz laika atlicis, tāpēc lūkšu ēnu referentus uh, izteikties katru apmēram trīs minūtes. Un pārējie runātāji iespējams varbūt pat nenonāks pie runāšanas, bet uh, sākam ar pirmo referentu. Obrigada, Sra. Presidente. Uh, Frērs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos uh, pieturēties pie šīm trīs minūtēm un tāpēc runāšu tikai par dažiem jautājumiem. Paldies par jūsu sadarbības garu. Ļoti labs darbs no referenta puses. Mēs jau kopīgi esam strādājuši pie citiem jautājumiem, un es ceru, ka uh, šis darbs arī būs tikpat produktīvs kā iepriekšējās reizes. Gribēju norādīt tikai sekojošo. Eiropas parlaments 2010. gada jūnijā parakstīja atzinumu par to, kā banku krīzes situācija varētu risināt. Tur izklāstītās idejas joprojām ir spēkā. Uh, ziņojums tika izstrādāts uh, atbilstoši 42. līguma pantam, tāpēc komisijai nācās uh, atbilstoši rēģēt un rīkoties. Šī rīcība notika ar kavēšanos un tikai pēc tam, kad milzīgā krīze bija ļoti stipri jūtama, kāda rīcība notika un tikai tagad jau stipri novēloti, mēs eh, redzam, ka tagad šis tiesību akts priekšlikums eh, ir nācis klajā, protams, labāk vēlāk nekā nekad, un mūs, mēs gribam būt ļoti aktīvi iesaistīti turpmākajā darba procesā. Es gribētu tikai atgādināt, kādi ir mūsu mērķi, kam vajadzētu būt pamatā šim darbam. Kā pārvaldīt banku, kurai ir, eh, nu, tādi grūti laiki, tātad kādi ir mērķi? pirmām kārtām izvērtēt eh, sistēmiskās eh, izmaksas, tālāk rūpēties par eh, depozītu garantijām un nodrošināt tekošo darbību. Trešām kārtām nepieciešams nodrošināt, lai nodokļu maksātājiem atkal nav jāmaksā par to, ka banka nogrimst. Un ceturtām kārtām jāizkļūst no šīs banku krīzes un uh, valstu budžetu krīzes. Šī doma vienmēr jāpatur prātā. Šis projekts nāca klajā tad, kad parādījās arī vairāk citi dokumenti. Šie citi dokumenti ir vērsti uz vidēju un ilgāku laiku termiņu, un mēs nevaram tos neņemt vērā. Šai komitejai pirmām kārtām ir jāizpēta, cik lielā mērā šis tiesību aktu priekšlikums atspoguļo tos lēmumus, par kuriem jau bija iepriekš domāts. Un jāraugās, kas saskana un kas nesaskana ar vidēju un ilgtermiņu uh, skatījumu. Un visbeidzot, izsvērsim, kādas e, bija sekas e, tam, kas notika 2012. gada 26. jūnijā. E, četru prezidentu iniciatīva. Jā, bija ziņojums par ekonomisko un monetāro savienību, tur tika aplūkots komisijas iniciatīvas, ieskaitot arī ceļu karti uz banku savienību. Tātad tie bija svarīgākie jautājumi, kas bija jūnija dokumentā, un to bija izstrādājusi komisijas vadība. Se faz, quem é a entidade um, que. Mums ir eh, jāraugās, kā mēs definēsim to, kurai struktūrai, iestādēji ir uzdevums nodarboties ar bankām, ja šī banka atrodas vairākās valstīs un ja tā ir sistēmiska banka. Tas ir minēts tekstā, jā, es to viņu beigšu, saka runātāji. Kā ir ar depozītu garantiju tīklu? Es tik tiešām beigšu arī ar to priekšsādātāju. Paldies, saka priekšsādātāji, es ļoti atvainojos. Neizsakiet lūdzu nekādas laipnības sākumā, ne beigās, ļoti tieši un īsi runājiet. Paldies, Šārona, bet nav jēgas, ka visiem visu laiku ir bijis laiks. Uh, nevienmēr tā ir, saka priekšsādātāji, un jāizprot ir esošā situācija. Volfs Klints. Lāk. Un paldies. Mēs zinām, ka komisijas priekšlikums ienāca vēlāk, nekā mēs cerējām. Varbūt tas arī ir labi, jo tagad uh, mums ir jaunas domas par pāraudzību banku sistēmām. Uh, Eiropas glābšanas fonds, uh, vērtspapīru nodrošināšanas fonds, un varbūt šīs idejas tagad uh, pat saulēcīgāk tiek izteiktas. Uh, bankas nodrošina te asinsrītas sistēmu mūsu finansējuma ekonomikai un vitāli svarīgi, lai tās labi darbotos. Komisijai ir um, interesanta pieeja šeit um, laba struktūra pasākumiem, tātad sākt ar preventīviem pasākumiem, attīstīt rezolūciju plānus, tad eh, turpināt ar intervences pasākumiem, iespējams eh, nominēt eh, menedžerus, kas būtu atbildīgi par šo restruktūrizēšanas fāzi. Tiek piedāvāt arī diezgan adekvāti instrumenti un var redzēt, ka komisija labi pārdomājusi visus soļus, bet ir um, virkne punktu, kas um, uh, ir kritizējami. Īpaši tagad, kad mēs runājam par pāraudzību un turpmāku sadarbību Eiropas līmenī, mums ir jāizmanto izdevība. Kolēģi teica, mums ir nepieciešama vienotība Eiropas Savienībām Nevajadzētu nodalīt to, kas notiek Eirozonā no tā, kas notiek ne. Eirozonas valstīs pēc šīs globālās krīzes uh, uh, mēs esam izvēlējušies dažādus ceļus dažādās dalību valstīs, bet tagad mums ir jāpanāk vairāk vienotības. Šeit ir jānoskaidro atsevišķi jautājumi, kā uh, definēt iestādi, kas var ciest neveiksmi, mums jābūt precīzākiem, eh, jādefinē kreditori un parādnieki, mums eh, jāpiedomā pie definīcijām, jāskatās, eh, lai rezolūciju pasākumu instrumenti nekaitētu konkrēt spējai, lai izpirkšanas instrumenti, kas, protams, jau ir diezgan labi pārdomāti, tie ir jāpārdomā jāpārdomā vēlreiz, vai 10% šeit ir minimums, vai varbūt tikai pirmais solis. Tālāk finanšu sektors iespējams ir jākonsolidē. Un nevajadzētu no tā baidīties. Ja mums jākonsolidē, tad mēs arī konsolidēsim. Nevajadzētu ierobežoties tikai ar bankām iespējams apdrošināšanas sektoru, investīcijas sektoru arī vajadzētu piesaistīt, jo tas taču arī ir finanšu sektors. Paldies, Volf Filip, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es vērsīšu uzmanību uz punktiem, kur nepieciešams eh, vēl pievērst papildus uzmanību. Pirmām kārtām eh, šis eh, no, noregulējuma fonda apmērs. Ja mēs piekrītam komisijas laika grafikam un summām, ko tās min, tad mēs runājam par 775 miljārdiem pēc desmit gadiem, kas eh, šādam eh, problēmu risinājumu fondam ir nepietiekami, lai varētu nodrošināt vairāk kā viens vai divu banku uh, glābšanu. Principā es uzskatu, ka tas nav pietiekami. Otrām kārtām. Jautājums par riska sadalīšanu, cik federālā veidā mēs gribam, lai notiek šī banku uh, glābšana. Šī banku glābšanas fonda princips ir tāds, ka tas ir tāds pēdējais glābšanas līdzeklis un vai mēs šeit runājam par šī fonda sadalījumu tā kā starp dalību valstīm. Tātad mums ir jāizvērtē tas, kas šobrīd notiek banku savienības diskusijās un uh, no mūsu puses neesam īpaši apmierināti ar domu, nu, ka apstiprināsim to, kas ir tagad likt uz galda, un pēc tam apstiprināsim kaut ko citu, atkarībā no Banku Savienības. Vai nu mēs gribam būt apņēmības pilni un virzīties uz Banku Savienību, un domāju, ka mums nevajadzētu šeit vienkārši multiplicēt uh, likumdošanas iniciatīvas. Uh, apstiprinot to, kas ir šobrīd uz galda par depozītu, kredītu garantijām un banku eh, glābšanas fondiem, un tad izmantot likumdošanas procesu, lai to visu pa, vēl papildinātu ar elementiem, kas iztrūkst, lai šo banku savienību padarītu, tā teikt, eh, savietojumu, ja tā var izteikties. Un es piekrītu arī Volfanu pateiktajam, un ko teica arī citi, un es zinu, ka referents ļoti jūtīgs šajā jautājumā, ka uh, Mēs gribam darīt visu, ko varam, lai saglabātu savienību kopā kā vienu, neradīt tādas lietas, kas tikai veicinātu sašķeltību Eiropā. Par šo glābšanas uh, iestādi vai autoritāti. Tai vajadzētu būt ar uh, saistošām pilnvarām. Tāpat vēl viens iztrūkstošs punkts no mūsu puses. Mēs gribētu lai būtu kaut kāds, teiksim, intervences gradācija, lai šis nav teksts, kas vienkārši paredz, kā mēs uh, iejaucamies, ja kaut kas noiet greizi, bet mēs gribam arī preventīvo daļu. Gribam redzēt, kā uh, šī Eiropas banka glābšanas iestāde var, glā, uh, var, var iejaukties institūcijā, kura šobrīd izjūt šo stresu, destabilitāti, bet vēl nav nonākusi šajā glābšanas situācijā. Tātad tie ir galvenie komentāri, ko gribēju izteikt strādāsim tiešām pie šī teksta, pamatojoties uz to, kas notiek saistībā ar Banku Savienību, un mēs zinām, ka tās būs karstas diskusijas, bet es domāju, ka mums būs tāda lielāka vienprātība nekā ekofinā, un ja mēs varam būt apvienotāki, un ja mēs varam eh, strādāt tādā garā, kā Kokmarkungs strādā pie uh, kapitāla pieteikumības direktīvas numur 4, tad mēs būsim veiksmīgi. Paldies, Vikī, nākošā. Paldies. Es zinu, ka neviens nav strādājis smagāk kā mūsu referents, un uh, mums visiem jāstrādā, lai mēs ievērotu nospraustos termiņus. Mēs, protams, negribam, lai būtu banku glābšanas gadījumi, kad bankas sabrūk, mēs gribam, lai bankas strādā un lai tās ir spējīgas veidot līdzekļus cilvēkiem un ekonomikai. Un ja banka sabrūk, mēs negribam, lai banku krīze kļūtu par visa banku sektora krīzi. Un mums jau ir kādas ir sekas atkal nodokļu maksātājiem šādā gadījumā. Uh, kad viņi ir tie, kas uh, saglābi visu situāciju, un tas var būt ārkārtīgi destruktīvi ne tikai nodokļu maksātājiem, bet ekonomikai kopumā. Tātad daudz ko esam mācījušies jau. Bet tādā plašākā izteiksmē mēs gribam panākt tiesību akts arī par pirms krīzes uh, situāciju. Mēs par CRD balsojām maijā, un vakar mēs saņēmām Uh, komisijas priekšlikums par kompromisiem likviditātes jomā. Un ja komisija tik tiešām grib, lai mēs to visu paveicam, padaram līdz Ziemassvētkiem, tad ir jāstrādā ātrāk. Varbūt, ka komisārs, komisārs varētu piedalīties dažos trialogos, tāpat kā deputāti, jo mēs visi strādājam, nu cik smagi vien spējam. Jā, mums ir nepieciešami šie sanācijas un glābšanas uh, plāni, mums ir nepieciešams uh, definēt kapitāla instrumentus ir uh, atšķirība arī starp norakstīšanu, norakstīšanu kā galīgi norakstīšanu, bet norakstīšanu vai arī uh, pieņēmumu, ka uzņēmums vēl turpinās darboties. Tāpat arī ar uh, subordināto parādu palīdzību. Mani nedaudz satrauc šie speciālie nosacījumi vadītājiem. Domāju, ka tos vēl vajadzētu uzmanīgāk izvērtēt, tāpat arī e, darbība, kārtība grupas iekšienē, domāju, arī tur vēl ir jāpiedomā, jo arī tur Eiropā mēs daudz ko esam mācījušies, ka notiek naudas līdzekļu bīdīšana no vienas e, filiāls uz otru un tā tālāk. Un tāpat arī kapitāla pietiekamības prasības, e, atkal tas ir sarežģīts jautājums. Kā jūs zinat, es nedomāju, ka visiem dar viens attiecībā uz depozītu garantijām, jā, Kaut kas darbojas vienā valstī, citas valstis raugās varbūt uz depozītu preferencēšanas sistēmu, kas būtu varbūt labāka patērētājiem. Šķiet, ka šis priekšlikums bloķē depozītu preferences, jo uh, Trojka, manuprāt, uh, Portugāles bankām teica, ka šī depozīta preference ir jāievieš, tātad šī depozīta preference atkal ir kaut kāds cits risinājums. Uh, un mums vajadzētu būt atvērtiem šajā jomā. Tālāk par banku savienību. Ir valsts, kas ir ārpus uh, eh, ECB, tās būs ļoti nopietnā pozīcijā development. That has implications as well for countries uh, like my own where we have big banks. Mums ir lielas bankas, kas darbojas transatlantiskā režīmā. Tāpat arī šis glābšanas, uh, teiksim, regulējums, kas būs iesaistīts. Uh, Francijas Banka federācija griezās pie manis un teica, ka viņas ļoti satrauc konfidencialitāti. Uh, Eh, šajos, šajās banku glābšanas kolēģijās arī. Tas ir jautājums, kas jāpārdomā. Paldies, ar priekšādātājs zinu, ka laiks mums praktiski vairs nav, vai ir vēl kāds, kas grib izteikties. Ja nē, tad eh, ļoti labi. Bija kāds, kas gribēja runāt, jā, lūdzu. Brigāda. Um... Ehm, Paldies, priekšstādātāji. Paldies. Es vēlos atvainoties um, referenties, nedzirdēju prezentāciju, bija jābūt citā komitejā, bet tagad esmu atpakaļ. Un varu padalīties manā uh, iespaidā par šo ziņojumu. Matanāt, jā, kolēģi varbūt jau teica to, ko teikšu tagad, bet. Um, Mums jāņem vērā šis priekšlikums skar ne tikai Eiropas bankas, bet runa ir par arī finansēšanas mehānismiem. Runa ir par Eiropas sistēmu finansēšanas darījumiem, un uh, tā ir zināma atšķirība. Un tas var mums būt arī interesanti viena vai otra iemesla dēļ. Uh, Par eh, priekšlikuma fonu vēlamies eh, izvairīties no tā, lai nodokļu maksātāji gal galā būtu tie, kas eh, maksā par banku neveiksmēm. Mums šeit jāskatās, lai nosakot procentu likmes depozītiem, mēs rīkotos piesardzīgi. Vēl viena svarīga dimensija ir daudz pētījumu. par uh, dažādu summu absorbēt spēju. Tajā būtu interesanti ieskatīties. Un uh, nākamais. Priekšlikumā runa ir par uh, maksām nokārtošanas mehānismu. Un mums uh, vajadzētu papētīt, um, kādas investīcijas tad ir akcionāriem un kā šīs investīcijas palīdz panākt mērķus šajā priekšlikumā. Un pēdējais komentārs. Nezinu. Vai par to jau tika runāts? Šī noguldījuma procenta likmes, vai tās pietiks, lai panāktu mūsu mērķus? Paldies! Uh, tagad mēs pārsniedzam tulkošanas laiku. Paldies uh, tulkiem, kas gatavi pastrādāt vēl desmit minūtes. Bet tagad varbūt mēs varam turpināt angļu valodā, vai tātad var turpināt angliski, vai neturpināt vispār. Tagad tāda izvēle.